Uh, Dargie kolēģi, mēs varētu sākt balsojumu par Engstroma kunga ziņojumu. Mēs lūdzām, lai tā Jānī kungs um, ierastos nedaudz vēlāk, bet es negribētu viņam likt gaidīt. Tā kā ļoti daudzi cilvēki ieskaitot mani, ir atstājuši savus balsošanas kartiņas kaut kur citur. Mēs varētu balsot bez baltu, balsošanas kartiņām. Es nedomāju, ka šeit būs tādi neskaidri balsojumi, bet sekretariātam būs jāskaita katrā ziņā paceltās rokas. Un nu, labāk, tad sāksim, lūdzu. Uh, so, uh, Mr. Engstrom. Engstroma kungs, mm, referents ir ieradies. Es atvainojos, ka nevarējām nobalstot eh, par jūsu ziņojumu šorīt no rīta. Vai jūs vēlētos kaut ko teikt, pirms mēs balsojam? Well, yes, I, Jā, es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, pateikties sekretariāta darbiniekiem. Mums bija divas ļoti noderīgas un konstruktīvas sēdes. Nu, tad balsosim. Tas arī viss. Okay, well, the... Paldies, tad tiešām balsosim. Sāksim balsot ar pirmo grozījumu. Kurš par? Pret? Pieņemts. Otrais eh, komikonces grozījums, kas būs kā jauns pārns, eh, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais ir atsaukts. Tad ir Gefhardas kundzes grozījums par. Pret. Pieņemts. Piektais grozījums par. Pret. Pieņemts. Tagad ir kompromiss grozījums. Gebhārdas kundzes un komīkundas grozījums. Balsosim, kurš par šo kompromisu grozījumu pret Paldies, pieņemts. 6. un 13. 13. grozījums atkrīt, 7. komikunas grozījums, kurš par pret pieņemts. 8. grozījums Filips Žuvāna, Žans Marija Kavada, referents ir pret, kurš par. Ļaujiet man saskaitīt, kurš ir pār šo grozījumu. Mm. Those against. Kurš pret? It's 11 and 11, isn't it? Oh, 12. Uh, okay, that's defeat. Tātad noraidīts ar viens balss atšķirību. Ja šeit ir kāds, kas balso un nav informējuši sekretariātā, tad mm, kolēģi no citām komitejām, viņiem ir jāinformē sekretariāts, ja viņi vēlas balstot, ja viņi nav aizstājuši šajā komitejā. Gribēju atgādināt jums vienkārši šo noteikumu. Devītais grozījums, Gebhards Kunds grozījums par, pret, pieņems. Desmitais grozījums par, pret, pieņems atturas pieņemts. 11. par pret pieņemts ar plašu vairākumu. 12. žuvānu kungu grozījums par manuprāt, ir jāsaskaita. And ah, then we haven't all got our voting cards. Yeah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 Okay. That's, that is carried. That is... Tas ir pieņemts. Otrais kompromiss grozījums. Žuvāna un Kronsmana kunga grozījums. Lūdzu atgādināšu, uh, ka tikai šīs komitejas deputāti var balsot vai aizstājēji. Kurš pār otro kompromisu grozījumu? Okay. Um, those against. Kurš pret? Okay, that is carried. Pieņemts. 18 pret 10. 14. un 15. līdz ar to atkrīt, un mēs varam pāriet pie Lāras Komī 16. grozījuma ar mutisko grozījumu, kas ir uzrakstīts šeit. Tātad balsojam par mutisko grozījumu, kurš par? pret pieņemts. 16. grozījums līdz ar to atkrīt. Tad ir 18. žuvānkunga grozījums, kurš par šo te svītrojumu, tas ir grozījums par svītrojumu. So I count 14 for EPP. Yeah, about count 14 for EPP, yeah. Uh, That's 19 in favor. 19 pār pret. Okay, that's 10 against. 10 ir pret. Amendment 17. 17. grozījums atkrīt. Trešais kompromiss grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 19. un 20. atkrīt, un tagad mēs varam balsot par uh, galīgo balsojumu. Tātad, uh, kurš par šo atzinumu? Vai kāds ir pret? Again. Vai kāds ir pret? Vienbalsīgi pieņemts. Kurš bija pret? Tomēr viens bija pret. Vai jums ir jāsaskaita balsojušie?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 first time in this room. Huh? Yeah. It's a new. Mm-hmm. Doesn't you come? You did your hearing in here. Yeah. So, hearing in here. Yeah. In this room. Yeah. So, first time. Yeah. Uh, so, um, Labdien visiem, kas nebija klāt balsojumā nedaudz agrāk un gribētu jūs sveikt uh, mūsu šā mēneša sēdes pēdējā daļā un man ir liels prieks šeit sveikt mūsu vidū komisāru, kas ir atbildīgs par rūpniecību un uzņēmējdarbību, kas ir jauns nosaukums un ļoti svarīgs. Antonio Tajānī, viņš ir arī komisijas vicepriekšsēdētājs, un man ir liels prieks viņu sveikt šajā amatā pirmoreiz mūsu komitejā. Es zinu, ka viņam ir daudz interesants lietas mums stāstāmas par ļoti apjomīgu uh, rūpniecības un uzņēmēdarbības programmu un gribētu e, teikt kolēģiem, ka mums, e, pie mums būs arī dalīkungs vēlāk, un mērķis ir uzklausīt komisārus par šo darbu programmu, uzteik, e, ieteikt ieteikumus, uzdot jautājumus, papildinājumus. Tātad mēs varētu tiešām šajos jautājumos pievērsties galvenokārt šiem aspektiem. Tagad es gribētu uh, tātad dot uh, koordinatoriem vārdu uh, pēc tam, uh, bet vispirms uh, došu vārdu Antonio Tajani, un man liels prieks jūs šeit sveikt, un tagad došu jums vārdu, lai jūs pastāstītu par saviem plāniem 2010. un 2011. gadam. Paldies, priekšsētētāji kungs, es atvainojos par nokavēšanos, bet es. Uh, tikos ar uh, 27 turisma ministriem, lai meklētu risinājumus uh, eh, turoperātoru krīzei. Uh, situācija eh, ir sarežģīta. Tāpēc atvainojos, ka nokavējos. Tagad pāriešu uz savu dzimto valodu. Es ļoti priecājos godātie deputāti, šodien viesoties šajā jaunajā zālē, šajās telpās. Es pirmo reizi esmu šeit un pirmo reizi tiekos arī ar jūsu komiteju. Tajā strādā daudzi kolēģi, ar kuriem es sastrādājos kā parlamenta deputāts iepriekšējos gados. Un šī tikšanās notiek struktūrētā dialoga ietvaros, kurā piedalās komisija un parlaments, un tās nolūks ir iepazīstināt ar komisijas likumdošanas un darba programmu 2010. un 2011. gadam. Tā tika pieņemta martā. Un es gribētu jums pastāstīt par savu nozari, kurā ir paredzēts daudz jaunu iniciatīvu, un tās um, piedar pie Eiropas 2020. gada stratēģijas. Manas attiecības ar parlamentu nekad nav bijušas formālas. Es taču pats strādāju šajā institūcijā, uh, Tāpēc ir pilnīgi normāli e, būt e, ar jums e, kontaktā, uzturēt attiecības, turklāt regulāri un neformālā gaisotnē. Arī mani darbinieki labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem, sniegs jums visu nepieciešamo palīdzību, un jūs varat mani aicināt šurp, cik vien bieži jūs vēlaties jo galu galā mēs taču atrodamies gandrīz kaimiņos. Es iepazīstināšu jūs ar ļoti nozīmīgu tēmu. Tajā ir runa par svarīgiem stratēģijas 2020 mērķiem, runa būs par inteliģentiem un ilgtspējīgiem pasākumiem septembrī tika izstrādāta jaunā rūpniecības politika, un Barozo kungs nolēma, ka ir vajadzīga tāda komisāru grupa, kura tieši nodarbosies ar rūpniecības politiku, un šobrīd ir tā, ka es esmu tās vadītājs, un mūsu grupa izstrādās konkrētus priekšlikumus politiskā līmenī, tieši rūpniecības nozarei. Uh, un mēs strādāsim ar dažādiem izaicinājumiem un problēmām, kas saistās ar rūpniecību. Un mums ir jāsaglabā tāda daudzveidīga bāze. Un šai um, politikai ir jābūt ilgtspējīgai, tajā ir jāveicina radošums, ir jāpierāda, ka mēs spējam domāt stratēģiski, un komisijai, protams, ir jāveic struktūrāli pielāgojumi. Mūsu politikai ir jāuzlabo Eiropas uzņēmumu konkurētspēja. Un, protams, ka nekas nevar, stāt, nekas nevar aizstāt labu uzņēmumu vadīšanas spēju. Mēs esam paredzējuši tādus kā papildinošus pasākumus uzņēmumu attīstībai, un mūsu vīziju papildina tāds likumdošanas komplekts vai uh, pakete, uh, kas ir domāta uzņēmēju atbalstam, un, bet tomēr mums pietrūkst koordinācijas rūpniecības jomā Eiropā. Daži sektori, piemēram, um, Tas, piemēram, automobīļa ražošana, uh, tā sastopas ar daudziem jauniem uzdevumiem un problēmām. Es zinu arī, ka Hābera kungs ir nodarbojies ar šo tēmu un labprāt strādā ar to, un ziņojumā ir runa par divām lietām - uzlabojumi tradicionālajā automobiļu dzinējā, un otrais ir jauno elektroautomobiļu izstrāde, vai, kuros tiek izmantota vai nu tātad eh, elektrība vai ūdeņradis vai kādi citi atjaunīgie enerģijas veidi. Uh, Komisija ir iecerējusi īstenot tādu plašu pieju. Mēs zinām, ka ir potenciāls arī uh, CO2 samazināšanas jomā, un mums ir jāveic virkne pasākumu. Un te pašā laikā gribam attīstīt citus jaunos enerģijas veidus, uh, un attīstīt jauna tipa automobīļu dzinējus. Šī stratēģija paredz 40 konkrētus pasākumus, uh, Runa ir par pētījumiem, par inovācijām, par skaidriem mērķiem Eiropas socializācijas fondam, stabilizācijas pasākumu. Ir paredzēts arī veicināt mūža izglītību un pārkvalificēšanos un samazināt birokrātiju. Runājot par elektroautomobīli, tad šie auto ir vismaz tikpat droši kā tradicionālā, tad ierasti tradicionālie automobīļi, un mēs vēlamies šo jomu Eiropā attīstīt, un veidojot arī vai atbalstot šo uzlādēšanas staciju uh, plašāku izveidi ir paredzēts arī veidot darba vietas gan šajā nozarē, gan arī citās. Ja mēs veicinam ilgtspējīgu attīstību, tad tas, kā es gribētu atgādināt, ir viens no stratēģijas 2020 galvenajiem mērķiem. Protams, ka mēs sadarbojamies ar Spānijas prezidentūru, un es gribu izvēlo, izveidot grupu Kārs 21 vai Auto 21, kas būs tāda kā diskusiju platforma. Tagad par standartizēšanu. Es zinu, ka šai komitejai ir ļoti liela e, nozīme tieši standartizācijas uh, procesā. Un ir ārkārtīgi liels potenciāls šai standardizācijas politikai, kaut gan šobrīd eh, šī pieeja ir brīvprātīga. Nākamajā rudenī es esmu paredzējis es piedāvāt tādu kā likumdošanas paketi par standartizāciju. Pirms tās tiks izdots arī ziņojums vai paziņu standartizāciju Eiropas līmenī un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropas ražošana tikai iegūs no tā, ja tā īstenos modernu standartizācijas politiku, un tas attiecās arī uz produktiem, kas tiek eksportēti uz trešajām valstīm, gan uh, uz uh, tātad, uh, ASV, uz, uh, gan arī uz jaunatīstības valstīm. 23. martā ir sākusi, sākušās tādas konsultācijas tiešsaistē, tās noslēgsies 21. maijā, un iniciatīvas ziņojumu jūs saņemsiet, un mēs ņemsim vērā arī jūsu ieteikumus. Viena no nozīmīgākajām, ilg ilgākajām vai pastāvīgākajām prioritātēm ir Um, nodrošināt sekmīgu vienotā tirgus darbību. Es ļoti priecājos par prezidenta Barozu iniciatīvu, proti, kas tā paredz uzdot komisāram Monti līdz maija sākumam prezentēt, izstrādāt un prezentēt ziņojumu proti par to, kā attīstīt iekšējo tirgu, kā veicināt tā um, nostiprināšanos un līdz ar to stiprināt Eiropas ekonomikas stabilitāti. Tā pašā laikā ar lielu interesi es iepazīstos ar visiem parlamenta priekšlikumiem, un mums ir jādomā um, tā globāli, arī izstrādājot jebkādus stratēģiskus pasākumus. Centrā ir jābūt pilsonim un tā interesēm, un es pilnīgi piekrītu savam kolēģim Barņē, ka šajā ziņā mums vēl ir daudz darāmā. Komisija un jaunā komisāru grupa, kas strādās ar iekšējo tirgu, es domāju, ka spēs ļoti labi sadarboties. Jaunā uh, ietvar uh, likumdošana New Legislative Framework, kas ir uh, laikam no 2008. gada, satura uh, jau vismaz daļēji atbildes un pasākumus, kas ir domāti produktu uzraudzīšanai, kas nonāk mūsu tirgū no trešajām valstīm. Un tas ir nepieciešams arī, lai mūsu uh, šī preču zīme CE būtu uzticama un ar labu slavu. Pilsoņiem ir nepieciešami droši produkti. Ko tas nozīmē šī preču zīme CE? Tā ir ļoti nozīmīga Eiropas vienotajam tirgum, un arī brīvai preču kustībai, un mēs esam paredzējuši uh, īstenot uh, informācijas kampaņu par šo preču zīmi. Tā beigsies 2011. gadā, un lielākoties uzsvars būs likts uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem parlaments un sevišķi šī komiteja vien regulāri saņems informāciju par to, kā šī kampaņa virzās uz priekšu, par nākotni, par prioritātēm, kas mūs sagaida nākotnē, te es gribētu izcelt atsevišķus punktus. Viens no tiem ir vienkāršošana, tad ir priekšlikums, kas attiecās uz traktoru, uh, Nu, tad tehnisko uzraudzību. Un arī šeit mēs esam paredzējuši spērt lielu soli uz priekšu vasarā. Ir paredzēts samazināt likumdošanas tekstu skaitu, ja startautiskā līmenī vai startautiskās tiesībās jau pastāv attiecīgi noteikumi un normas. Kategorijā L, kas attiecās uz transporta līdzekļiem ir paredzēts pārstrādāt likumdošanu tieši attiecībā uz L kategorijas auto, un arī šeit mēs esam paredzējuši daudz izdarīt vēl līdz vasarai. Ir paredzēts uzlabot šo transporta līdzekļu drošību, lai samazinātu negadījumu skaitu. Es varētu arī prezentēt jums citas iniciatīvas turpmāko mēnešu laikā prezentēšu direktīvas projektu par gāzu izmešiem, bet gada beigās būs direktīvas projekts par radio raidstacijām. 2010. gada vasarā notiks publiskas konsultācijas eh, par šo tēmu, un es jūsu komiteju, tāpat kā citos jautājumos, informēšu arī par notiekošo šeit. Tagad par šo tā saucamo preču paketi. Mēs esam iecerējuši uh, ietvert šajā paketē jaunas normas saskaņā ar likumdošanas aktu 768 šķērsvītra 2008 Un tagad noslēgumā vēl pieminēt dažas būtiskas iniciatīvas, ar kurām strādājam pašlaik. Viena no šīm iniciatīvām ir attiecās uz maksājumu kavējumiem, un uh, šeit ir tā saucamais mazā biznesa akts, kas ir izstrādāts, kurā ir runa par pasākumiem, kā uzlabot situāciju maksājumu kavēšanās jomā. Tad Veileras kundze izstrādās ziņojumu, kurā būs arī kompromiss, par to mēs kompromisa um, priekšlikumi. Ā, un tikko es uzzināju, ka par šo Veilers kundzi ziņojumu nobalsots jau ir šorīt. Balsojums jau noticis šorīt. Ir pagājis gads, kopš komisija nāca klajā ar šo priekšlikumu un pirmajā lasījumā vēl nebija panākts konsens, bet es gribētu jūs aicināt. Es privātā kārtā jau esmu ar vairākiem no jums runājis un uh, mēģinājis centies jūs pārliecināt, ka parlamentam vajadzētu pieņemt tekstu tieši par šo jomu, par kavējumiem maksājumos, un šo tekstu vajadzētu pieņemt arī padomei, lai mēs varētu jau pirmajā lasīmā izstrādāt tekstu, kas būtu pieņemams visām eh, institūcijām un kas eh, ļautu eh, maziem un vidējiem uzņēmumiem labāk strādāt un apmierinātu arī pilsoņos. Kā es jau teicu, es eh, ar daudziem no jums esmu pārunājis virkni šo jautājumu, un tas, kas eh, jums eh, rada bažas un par ko jūs esat noraizējušies, tas viss ir, to visu ir iespējams dialoga ceļā, arī dialogā ar padomi, iestrādāt mūsu jaunajās iniciatīvās. Cita starpā mums taču ir jātiek arī galā ar problēmu, nu, kā mums atrast vis, vislabāko risinājumu, nevis vienkārši tādu, kas ir tīri labs. Mums nevajadzētu zaudēt laiku Mums ir jāatrod kompromisi, un kā itāļi mēs to, protams, sevišķi labi, bet viegli tas nav. Tāpēc es lūdzu jūs visus šajā komitejā, kas ir ārkārtīgi svarīga tieši šajā nozarē. Es ceru, ka es lūdzu jūs darīt visu iespējamo, lai mēs varam panākt vienošanos un konsensu jo ir iespējams, jebkurā gadījumā ir iespējams panākt rezultātu, kas apmierina visas puses, un arī pilsoņi gaida no mums darbību, gaida no mums atbildes, risinājums, grib redzēt, ka mēs tiešām varam izdarīt ļoti daudz. Un gan padomē, gan komisijai, gan padomē būtu jāraida skaidrs signāls, par uh, to, ka ir iespējams panākt politiskus risinājumus. Tas ir viss, ko es šobrīd gribēju jums teikt. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Un jebkurš no deputātiem katrā laikā var pie manis vērsties, un es centīšos atbildēt, cik vien spēšu. Uh, vai Strasbūrā, vai eh, ko. Es vēlreiz atvainojos, ka nevarēju ierasties laikā. Paldies! Uh, well, thank you very much indeed. Liels paldies, komisār kungs. Es domāju, ka šis lielais projektu apjoms, kas parādīsies uh, komisijas plānos, parāda, cik svarīga loma jums ir spēlējama iekšējā tirgū. Uh, Es esmu novērojis, ka šī komiteja bija vīlusies, ka mums nav bijusi pietiekam daudz iespējas uh, uzdot jums jautājumus par šiem jautājumiem. Rūpniecības komiteja varbūt ir tā, kurai jūs galvenokārt atskaitāties. Un tomēr um, arī mūsu komitejas kompetencē ir daudz jūsu saistoši jautājumu. Paldies par jūsu iesaisti šajos mūsu projektos un ir daži tiešām ļoti būtiski rūpnieciski projekti. Ne tikai Švāba kungs, bet arī esmu, es esmu viens no uh, ļoti interesētiem traktoru direktīvā. Bet es domāju, ka katrā ziņā šajā komitejā mēs esam pierādījuši, ka mēs varam uh, veiksmīgi skatīt tehniskus dokumentus un direktīvas varbūt, ka uh, Um, mums dažkārt ir tieksme izvērsties runājot par uh, tekstilpreču mārķējumu, piemēram, bet, nu, katrā ziņā mēs varam strādāt pie šiem jautājumiem. Mums ir laiks līdz puspieciem, jo mēs lūdzām Tajānī kungu ierasties nedaudz vēlāk, un tāpēc uh, tagad ļaušu katrai politiskajai grupai uzdot jums uh, jautājumus Tajānī kungs un. Uh, izteikt komentārus, eh, vai Švāba kungs vai Komija kundze izteiksies, tad Komija kundze, tad Gebhārdas kundze, Buzo kungs, Rūlers kundze, Kozušnika kungs no ECR grupas, un viņš ir ļoti būtisks, jo viņš ir mūsu referents mūsu pašinstīvas ziņojumam par standartiem, viņam noteikti būs kas sakāms. Un uh, ir arī so šie cilvēki pieteikušies runāt. Un ja kāds vēl vēlas izteikties, tad eh, jums jādodas prom agrāk ir, jā? Ja? Vēlers kundze, var jūs informēt par balsojumu šorīt. I'll slot Mrs. Weiler in a bit earlier if I may then, if Mrs. Gephardt doesn't mind. Okay. Jā, ja Gebhards kundze neiebilst, tad es došu vēlēs kundzei vārdu agrāk. Tad komija kundze pirmā lūdzu. Grazie, prezidente, caro komisārio, la ringrazio molto. Paldies, priekšādātāji, paldies, komisārkungs, par jūsu ļoti skaidro, labi saprotamo runu. Jūs pieminējāt virkni konkrētu tēmu un priekšlikumus, kas jau tiek īstenoti vai kas ir sagaidāmi nākotnē. Es gribētu izcelt sekojošo. Hābera kungs ir ļoti priecīgs un tāpat arī Švāba kungs par šo traktoru direktīvu un šovasar to jau varēs, tās ietekmi varēs izbaudīt. Uh, un jūs varēsiet braukt uz pludmali. Tas ir tā tipiski itāliski. Bet runājot par maziem un vidējiem uzņēmiem un citiem jautājumiem, tad šeit es domāju, ka mūsu komiteja pirmkārt tiecas, cenšas panākt vienkāršošanu. Tā ir viena, tas ir viens no elementiem, uh, piemēram, runājot par budžetu vienkāršošanu, kur tiešām ir iespējams eh, stimulēt un aktivizēt ekonomisko darbību, uzlabot konkurēt spēju. Man ir liels prieks dzirdēt uh, komisijas ieceres Proti, par, un uh, šie 46 priekšlikumi par vienkāršošanu, tāpat arī par tā saucamo digitālo darba programmu. Šeit visur ir nepieciešama harmonizācija, un šī harmonizācija attiec uz elementiem, kas fiziskajā telpā nav ierobežoti. Šeit uh, tam ir arī saikne ar um, jauniešu problēmām un jauniešu aizsardzību. Es gribētu, lai mēs izvairītos no tā, ka palielinātos plaisas starp maziem un lieliem uzņēmiem un starp dažādi attīstītiem reģioniem, un vēl mums ir arī grūtības ratificējot e, likumu tekstus un tāpat arī tos īstenojot sevišķi vienotā tirgus um, jomā. Jūs taču pats bijāt Eiropas parlamenta deputāts. Tas nebūtu nav vienkārši iepazīstināt savu dalību valsti ar to, kas īsti ir domāts um, Briselē izstrādātajos tekstos, kā īstenot direktīvas jo šie teksti ir paredzēti ekonomiskās situācijas uzlabošanai, bet šeit joprojām ir daudz problēmu. Paldies par jūsu izteikto atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Um, well, Vailers kundze varētu tagad izteikties jo komisāra kungs noteikti gribētu uzklausīt jūsu šā rīt balsojumu ar analīzi. Jā, komisāra pozicinā. Jā, komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, liels paldies, ka var tagad izteikties, ja man jādodas uz ārsta vizīti. Un es vēlos izteikties par rezultātiem no šī rīta. Mēs deputāti, manuprāt, esam ļoti labi izpildījuši savu uzdevumu No 20 dažādām nostājām mēs esam atraduši parlamentā vairākumu, kas uh, ņēma vērā lielākā daļu svējumu. Un tagad patiesībā viss ir jūsu rokās. Tagad padomas no 27 dalībniekiem rokās ir atrast labu uh, lēmumu. Kopš uh, pirmdienas es būšu gatava sarunām. Es zinu, ka notiks arī pirmā padomas sēde. Nu, Vācijā mēs teikt, ka bumba tagad atrodas jūsu laukuma pusē. Taču, ja padoma, padomē būs pilnīgi cits viedoklis nekā tam, ko mēs pieņēmām šorīt, tad mums pēc vasaras atvaļinājuma atkal būs jāturpina darbs. Mēs esam apmierināti, es domāju, ka ikviena politiskā grupa ir apmierināta ar rezultātu. Ikvienam ir mazliet uh, jāpiet pretī otrai pusē. Es domāju, ka mēs esam savu panākuši, un tad nu raudzīsimies, kas, kāda būs attīstība padomē kopš nākamās nedēļas. Arī komisārs Barņē kungs šorīt vēl apstiprināja to, cik svarīgi ir, svarīgs ir atbalsts maziem vidējiem uzņēmumiem īpašajā ekonomiskās krīzes laikā. Viņiem nepieciešama stabilitāte, likviditātes iespējas. Uh, iespējas kredītus ņemt. Tas viss ir ļoti svarīgi, un tas viss ir mūsu interesēs. Un otrs jautājums. Nu, tad es uzklausīšu vēlāk, kāda bija jūsu atbilde, jo, diemžēl, nebūšu vairs šeit. Es biju iesaistīta arī preču pakotnē, izstrādāšanā, un es atceros, ka toreiz mēs teicām, ka mēs no komisijas sagaidām, saturiski jaunu normēšanas ideju, vai nu par CE marķējumu, vai kaut ko tam līdzīgu. Mēs tiešām ļoti stipri iestājamies par to, ka mēs nepametīsim nacionālos svarīgos marķēšanas sistēmas, pirms mums ir labs Eiropas marķējums. Tas jau bija ļoti sen, jo bija vēlēšanas, bija jauni komisāri, un tomēr es esmu pārsteigta, ka komisija rūpniecībai, nevis patērētājiem, ar jaunu marķējumu nav tikus tālāk. Varbūt jūs varētu maniem kolēģiem paskaidrot, kā konkrētāk kāda ir plāna šajā jomā. Paldies! Liels paldies, Vailars kundze! Vai mēs varētu dot vēl Gebhārdas kundzei vārdu un Buzoja kungam? Uh, ja jums ir jādodas prom, varbūt tad es. Uh, došu komisāram tagad vārdu, lai viņš varētu atbildēt uz pirmajiem diviem jautājumiem. Tad jūs varēsiet uzklausīt viņa atbildi, ja jūs pieņemt šādu variantu, komisāra kungs. Lūdzu. Tātad, grācie. Pie... Paldies. Paldies par jautājumiem. Es gribētu paskaidrot varbūt dažus pārpratumus. Komija kundze vicepriekšēdētāji runāja par to, ka ir jāveic vienkāršošana un slodzi ir jāsadala starp iesaistītajiem. Vakar um, komisijā tika runāts par vienkāršošanas priekšlikumu, par tādu ietvaru likumdošanu, un mēs tiešām strādājam ar šo, šajā, ar šo tēmu Mēs skatāmies uz regulām, kas jau ir pieņemtas, ne visas ir uh, viegli grozīt vai mainīt. Jūs runājāt par internetu un platjoslas internetu. Tie ir svarīgi stratēģijas 2020 elementi. Un par šo jautājumu. Es arī turpināšu runāt un ar, par visiem jautājumiem, kas ar tiem ir saistīti. Mēs strādāsim tajā virzienā, ko jūs minējāt. Vēleres kundze, Strasbūrā mēs daudz un gari un plaši esam diskutējuši par kavējumiem, maksājumu kavējumiem Un es esmu pārliecināts, ka um, risinājums ir iespējams. Es runāju ar virkni deputātu, arī ar Spānijas prezidentūru, lūdzu Spāņus darboties kā starpniekiem, meklējot risinājumus, sadarbojoties ar parlamentu un arī dalību valstīm. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim pat panākt galējo balsojumu pirms vasaras iestāšanās. Es mazliet baidos no tā, ka, ja mēs steidzināsim šo procesu, tad iespējams būs vajadzīgs otrais lasījums. Un, ja mēs nepanāksim vienošanos, tad uh, risinājuma vai šī likumdošanas teksta pieņemšana uh, tiks novilcināta vēl par veselu gadu, un par to neviens nepriecāsies, ne mazie un vidējie uzņēmumi, ne arī uh, Eiropas iedzīvotāji. Kalendārais grafiks mums ir zināms, un mums ir skaidri jādara zināma sava griba. Es domāju, ka vienošanās taču ir iespējama, un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai atrastu risinājumu, protams, pozitīvu risinājumu. Es vēlreiz tikšos ar Spānijas prezidentūru un tikšos arī ar dalību valstu pārstāvjiem. Un es esmu optimists. Katrā ziņā iespējas atrast risinājumu pastāv, bet, protams, ka man ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Es centīšos pārliecināt dalību valstis, ka tām ir jāsaprot arī parlamenta nostāja. Es izmantošu starpniecības, samierināšanas iespējas, un paldies jums, ka jūs esat gatavi iesaistīties kā parlamentārieši par preču paketi gribētu teikt sekojošo. Mums vēl līdz šim nav atrasts visiem derīgs risinājums. Mums vēl nav tāda kvalitatīva ietvara, kurā strādāt. Un es turpināšu darīšu visu, kas ir nepieciešams. Varbūt vēl nav pienācis īstais laiks, lai mainītu šo CE zīmi, bet katrā ziņā to ir nepieciešams popularizēt. Pirms mēs gribam nākt klajā ar kaut ko jaunu tās vietā. Pretējā gadījumā būs problēmas. Un iespējams, varbūt pirmām kārtām vajadzētu šo CE zīmi, pacensties popularizēt un tad ieviest citu kvalitātes apliecinājumu vai zīmi. Paldies! Now, think... Paldies, uh, ja mēs tagad varētu dot vārdu Gebhārdas kundzei, Buzoja kungam un Rūlers kundzei vārdu. Un gribētu atgādināt kolēģiem, ka mums ir laiks tikai līdz puspieciem, bet zinu, ka jūs ievērosiet uh, laiku un izteiksieties īsi. Jā, liels paldies, pirms varēju uzklausīt jūsu atbildi, pirms izsakos pati un var reaģēt uz jūsu atbildi. Un patiesībā es pilnībā neesmu apmierināta ar jūsu atbildi abos punktos, kurus pieminēja Vailers kundze. Tātad viens no tiem ir maksājuma atlikšana. Vailers kundze teica, ka nevar būt uh, noslēgums pirmajā lasījumā, ja padomi nepārņem to, ko mēs esam izdarījuši, jo viens ir pilnīgi skaidrs komisāra kungs. Šeit nobalsoja komiteja, nevis parlaments. Tātad tās manevrēšanas iespējas, kuras mums ir, ir ļoti nelielas, un ja padomēji nav savu viedokli, tad nav jēgas vienkārši vilkt visu garumā, daudz labāk būtu un arī politiski cārskatāmāk attiecībā pret pilsoņiem būtu pēc iespējas ātrāk panākt pirmo lasījumu parlamentā, un tad padomā ātri pieņem arī savu lēmumu, un tad vēl pirms vasaras eh, atvaļinājumu var vēl ko darīt. Kā jau tika teikts, tiešām bumba atrodas padomas laukuma pusē, un jums ir jāpasaka, ko vēlties, kādā virsienā dosieties, un cik jūs esat lielā mērā gatavi panākt pretī uz parlamentu. Jums nav jēgas tagad teikt, ka mums kaut kas ir jādara, nē, jums kaut kas tagad ir jādara. Nu, manuprāt, tas ir ļoti skaidri. Un turklāt jūs arī bijāt deputāts. Jūs zināt, cik mums parlamentāriešiem ir svarīgi paturēt un nodrošināt savas tiesības. Tas nozīmē arī lēmumu caurskatāmību attiecībā pret pilsoņiem. Šeit komitejā ir pārstāvētas visas politiskās grupas, taču ne visas dalībvalstis. Un nekad nav simtprocentīgi drošs tas, ka kādā ka po, eh, viss parlaments pieņems to tā, kā tas ir pieņemts vienā komitejā. Tas ir jāņem vērā mūsu rīcības gaitā. Tādēļ tiešām ļoti liels jautājums jūsu teiktajam. Otkārts, eh, CE marķējums. Jūsu iepriekšējais eh, Ferhogen kungs kolēģis, mēs viņam skaidri darījām zinām to, ka CE mārķējuma īstenošana, popularizēšana nacionālo marķējumu vietā mums nav apspriežams jautājums, jo CE marķējums nav, tai nav nodrošinājumi. Tas var būt aizstājies nacionālajām markām tikai tad, kad tā tiešām liecina par kvalitāti, nevis tad, kad to veids, ka, ka pārbaudas veids brīvprātīgi uzņēmumu, bet gan neatkarīgas trešās personas. Tikai tad mēs varam atteikties no tām, dro, tā drošības marķējuma, kas mums ir nacionālā līmenī, kas pastāv daudzās dalībvalstīs, uz kurām paļaujās arī pilsoņi. Tādēļ Vailers kundzes jautājums par to, vai jūs esat gatavi iet šo ceļu, nu, un atbild jā, jāskatās, kā būs, Nu, tāda atbilda man neapmierina. Mēs gribam zināt, ko Eiropas komisija šajā jomā tiešām vēlas darīt un pēc iespējas ātrāk vēlas to darīt, lai mēs tiešām varam atrisināt šos drošības jautājumus, kas saistīti kvalitāti. Paldies! Mr. Bozoi. Bozoi kungs. Paldies, priekšsādātāji nesmu sagatavojies eh, runāt angļu valodā, un tāpēc runāšu savā dzimtajā valodā, kas ir ļoti tuva arī itāļu valodai. Paldies, komisārkungs, ka esat ieradies šeit pie mums. Es ļoti rūpīgi uzklausīju, ko jūs teicāt, un man ir liels prieks, ka jūs runājāt par Eiropas ekonomiku, kuru vajadzētu koordinēt. Un šeit arī iekšējā tirgus aspekts ir ļoti būtisks. Es domāju, ka iekšējais darbus tirgus diezgan labi darbojas un nav pārāk daudz šķēršļu uh, preču un pakalpojumu kustībai, un tas ir ļoti labi Eiropas ekonomikai, jo mazāk būs birokrātijas šķēršļu, jo labāk. Tas ir ļoti būtiski arī attiecībā uz mūsu konkurentiem Amerikā, Āzijā. Uh, es izlasīju jūsu darba programmu. Uh, un uh, skatīja galvenokārt tos temats, kas ir saistīti ar mūsu komiteju. Un uh, man ir prieks, ka jūs uh, vēlties sniegt paziņojums arī par mazās uzņēmējdarbības aktu, piemēram, mums mazie un vidēji uzņēmumi ir ļoti būtiski arī attiecībā uz diskusijām par maksājumu kavēšanos. Gribētu jums apliecināt, ka uh, tas variants, kas šodien tika IMCO komitejā pieņemts, ir uzlabots, tātad labāks variants nekā iepriekšējais variants. Protams, tagad um, jautājums vēl nav atrisināts. Bumba ir laukumā un ar to kaut kas ir vēl jādara. Šeit galvenokārt ir uh, svarīgi, eh, ko parlaments par šo jautājumu domā, par to vēl var runāt, bet eh, tad vēl ir vēl viens konkrēts jautājums, kur gribu jums uzdot. Redzēju, ka jūs vēlties sniegt paziņojumu par būvniecības sektoru konkurētspēju. spēju. Šī nozara ekonomikas krīzes rezultātā ir īpaši cietusi, tāpēc gribētu uzdot jums jautājumu, vai jums šeit ir konkrēti pasākumi padomā būvniecības sektoram tuvākajā laikā, jo bez saskaņots Eiropas stratēģijas, jo īpaši ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi, kur būvniecības sektors daudzās valstīs ir cietis, jo īpaši uh, mazāk attīstītās valstīs. Tātad es domāju, ka bez šī atbalsta būs šeit ļoti grūti šim sektoram pārvarēt ekonomikas krīzi. Paldies, Rūlers kundze! Paldies, komisāra kungs. Es gribētu tikai apliecināt to, ko teica Gebhardas kundze, un gribu vēlreiz skaidri pateikt, ka viņai pilnīgi piekrītu. Mēs šodien komitejā balsojām vienojāmies par svarīgiem kompromisiem, bet tas vēl nav sarunas rezultāts. Sarunas varēs sākties tikai tad, kad būs bijis pirmais lasījums plenārsēdē. Pirms tam mēs vēl neesam gatavi vest sarunas par mūsu uh, Uh, sarunu par rezultātiem. Ja padomu to pārņem viens pret vienu, tad mēs varam, protams, vienoties, bet jūs zināt, ka mēs esam mainījuši būtisku komisijas priekšlikumu, un tāpēc mēs nevaram tagad sākt runāt par jauniem kompromisiem. Vispirms mums ir jāraugās, vai padomu pieņem šo mūsu uh, dokumentu. Bet vēl viena lieta pirmā lasījuma sarunas aiz slēgtām durvīm, manuprāt, eh, nav nekas demokrātisks. Tas dod uh, liels pilnvars komisijai. Mēs arī nezinām, kas šādās sarunās padomē notiek, un tāpēc uz šī pamata mēs nevaram vienoties par kompromisiem. To gribēju tikai skaidri pateikt. Un vēl gribu uh, pie, pateikt, ka ar uh, rotaļlietu direktīvu Uh, mums ir problēmas Vācijā. Es šeit esmu guvusi pieredzi, komisija veiks uh, izmeklēšanas un līdz vasarai iesniegs jaunus datus. Es arī interesi gaidu uh, šos datus, un tur ir negatīva pieredze. Vēl uz vienu lietu gribēju norādīt. Mēs esam atbildīgi arī par šo te jomu par precēm, to jūs pieminējāt. Tātad jūs esat atbildīgs par tirgus uzraudzības jomu, un tieši šeit dalībvalstīs ir liela trūkumi. Un ja mēs runājam par CE marķējumu, tad jārunā arī par tirgus uzraudzību, jo tikai tādējādi uh, CE marķējums var tiešām darboties, ja notiek pareiza uzraudzība dalībvalstīs. valstīs uzraudzība tiek samazināta un uh, dalībvalstīs un dalībvalstis tagad pēc preču pakotnes ir pateikušas, ka tās vairāk šeit investēs un tāpēc es gribētu, lai šeit uzraudzības jomā jūs skaidru valodu runātu ar dalībvalstīm. Paldies! Komisāra kungs, varbūt jūs gribētu atbildēt uz dažiem no šiem te jautājumiem, kas droši vien daudz arī pārklājās. Lūdzu, jums vārds. Paldies es varbūt itāliski runājot neizteicos gan skaidri. Sevišķi par direktīvas projektu par uh, maksājumu kavēšanos. Es neaicināju parlamentu mainīt tā viedokli, bet gan miljoni pilsoņu gaida no mums atbildes. Tāpat eh, mazie un vidējie uzņēmumi sagaida no mums risinājumu. Visi, kas vēlas saņemt kredītu, kas vēlas, lai viņiem būtu pieeja kredītiem, eh, šeit ir jābūt noteikumiem par eh, maksājumu atmaksu noteiktā laikā. Pretējā gadījumā mēs zaudējam darba vietas un ļoti daudz ko citu. Tāpēc es lūdzu parlamentu nevis pārkāpt kādus noteikumus vai atteikties no prioritātēm. Es vienkārši runāju uh, skaidru valodu, kā vienmēr. Parlaments var lemt Uh, kā pavēltā sirdsapziņa, bet kā es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka miljonu cilvēku interesēs ir izstrādāt tādu direktīvas tekstu, kas jau pirmajā lasījumā uh, atspoguļotu visiem, nu, visu tādu konsensu un būtu visiem pieņemams. Es neteicu, ka parlamentam būtu jāsamierinās ar jebko, ko piedāvā padome. Ir jāpanāk vienošanās, ja mēs gribam atrast risinājumu. Ja mēs gribam vēl visu atlikt uz gadu, to, protams, var darīt, bet es jūs aicināju no tā izvairīties. Un tāpat es eh, tieši tāpat sacīju, tieši to pašu teicu arī padomēji Mans nolūks nav uh, mudināt deputātus atteikties no sava viedokļa un uzskatiem. Tā ir politika, ja ir nepieciešams panākt vienošanos, tad ir jābūt skaidriem kompromisiem. Tos ir iespējams atrast, un tas ir iespējams arī plenāru sēdēm. Es 15 gadus darbojos kā deputāts. Esmu pārliecināts par to, ka risinājums var atrast, kas apmierinās pilsoņus, uh, strādājošos un tos, kas ir zaudējuši darbu, tāpēc, ka nu, maksājumi neienāk laikā. Um, tā ir ļoti smaga problēma, ja uh, uzņēmums nespēja strādājošiem laicīgi samaksāt algas. Tas ir īpašs jautājums, ļoti, ļoti būtisks jautājums sekmīgai, sekmīgai ekonomikai. Un arī iepriekšējais komisārs man atstāja, varētu teikt, mantojumā šo tēmu. Es gribu aizstāvēt šo risinājumu gan parlamentam, gan padomē. Esmu, kā jau teicu, runājis arī ar Spānijas prezidentūru un aicināju to vairāk, aktīvāk sastrādāties ar dalību valstīm, lai izzinātu visas iespējas, kā var atrast risinājumu. Es nebūtu nevēlos apšaubīt jūsu iecers. Un tagad par EC zīmi. Protams, tā nav tāda, kas apliecina preces drošību. Šobrīd komisija nevēlas jaunu kvalitātes zīmi. Tiks, tiek organizēta jauna informācijas kampaņa šai CE uh, zīmē vai marķējumam. Uh, Kaut kas ir jādara arī dalību valstīs. Ir jābūt tirgus uzraudzībai, kas nav tikai un vienīgi formāla. Mēs turpināsim strādāt, un es nekādā gadījumā neesmu pret kvalitātes uh, zīmi, bet es nedomāju, ka šobrīd ir īstais brīdis um, tam pievērsties. Mūsu nolūks ir garantēt tādu preču, tādu zīmes izmantošanu, kas apliecina preces kvalitāti, protams, saskaņā ar noteikumiem. Par koordināciju ekonomikā. Arī šeit es varu jums tikai piekrist. Un atkārtoju vēlreiz, krīze, kāda tā ir pašlaik, Nu, mēs nevarēsim to pārvarēt, ja nerīkosimies koordinēti, ja nekoordinēsim ekonomikas politiku valstīs. Šeit katra atsevišķa valsts pati par sevi neko daudz nevar panākt. Tas būtu ļaunākais, ja mēs censtos kaut ko katrs darīt uz savu roku ja valsts ķertos pie protekcijas pasākumiem, mums ir jāpatur prātā vienotā tirgus principi. Mēs vēlamies stiprināt iekšējo tirgu, un nav liederīgi laiku pa laikam vai atkal no jauna apšaubīt šos principus, jo vienotais tirgus nozīmē vienotu ekonomikas politiku. Uh, Mums ir jāstiprina sava sadarbspēja, un jūs esat, jūs zināt, ar ko es nodarbojos, esat iepazinušies ar to, ko es daru, un es vēlreiz gribētu apliecināt, ka es likšu veikt pētījumu, kas ļaus izstrādāt stratēģiju, kurā būs runa par to, kādu atbalstu būtu iespējams sniegt uh, būvniecības sektoram. Šī stratēģija vēl nav definēta, to ir paredzēts izstrādāt, bet pirms tiek pieņemti konkrēti lēmumi par šī sektora stiprināšanu, mums ir jāizpētī, kādi pasākumi ir jāveic, un tas viss ir jākoordinē. Konkrētu priekšlikumu šobrīd būtu pāragri prezentēt. Ir nepieciešams mazliet vairāk laika, bet labā griba atbalstīt būvniecības sektoru ir vērojama, tā pastāv. Un komisija ir jau strādājusi, lai atvieglotu dzīvi šim sektoram. Tāpat e, šim sektoram ir jākļūst tādam videi draudzīgākam. Krīzes dēļ Spānijā bija grūtības tieši saistībā ar šo sektoru, un kā es jau teicu, es daru visu iespējamo, lai aktivizētu ekonomiku kas aktivitātes ir paredzēts īstenot inovāciju projektu. Mums ir jārīkojas uzmanīgi, nepārsteidzoties, un, protams, arī jūsu ieteikumus, jūsu rekomendācijas mēs ņemsim vērā. Paldies! Paldies, mēs esam jau diezgan daudz laika iztērējuši. Un es gribētu, lai Kosačņika kungs pastāsta kaut ko par savu darbu. Uh, so, encourage... Vai es uh, gribētu, es gribētu jūs aicināt uh, uh, ies, izteikties ļoti īsi, kādu minūti vai divas katram. Es negribēju to darīt, bet nu, mums, diemžēl, nav daudz laika. Mēs arī uzņemsim laiku, lai jūs redzat, cik ilgi jūs runājat. Koskrīt kungs pirmais. Pane místo, eh, předsedo komise, pane předsedající. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Sākumā gribētu pateikties par to, kas stādījāt priekšā savu plānu un savas grupas vārdā, ECR grupas vārdā varu apsolīt, ka mēs cieši sekosim jūsu darbam, jo mums nav daudz laika, negribāt sākt šīs diskusijas par maksājumiem un varu piekrist kolēģiem šeit komitejā, ka mēs esam visu investējuši šajā projektā, un daži kompromisi bija diezgan asiņaini, jāsaka, bet komiteja pieturēsies pie savu viedokļu jūsu teiktajā es dzirdēju vārdu, kas man ļoti patika. Konkurētspēja. Jo politiķim jūsu pozīcijā mūsdienu Eiropā, kas cīnās pret krīzi, Uh, viņam būtu jāpievēršas šai lietai, konkurētspējai, un viena no šķautnēm konkurētspējā noteikti ir standartizācija. Tas ir ļoti svarīgs jautājums mūsu komitejai. Mēs sagatavosim uh, pašinicitīvu ziņojumu par standartizāciju, un es būšu referents, kas kopā ar ēnu referentiem mm, gribētu jūs ielūgt uz uzklausīšanu par Eiropas standartizācijas nākotni 23. jūnijā, un es ceru, ka jūs varēsiet ierasties, atrast laiku, jo man jūsu biroja pārstāvji teica, ka jums varētu būt laiks šajā dienā, lai ierastos. Un tad man ir arī konkrēts jautājums. Jūsu priekšgājies par Hoigena kungs arī um, skatīja jautājumus par birokrātijas samazināšanu saistībā ar Edmunda Štoibera pret birokrātijas komisiju, un komisijas priekšsēdētājs Barozo kungs arī ir iekļājis to savā uh, portfelī, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc e, mūsu kolēģi ECR grupā balsoja par Barozo kungu. Tāpēc es gribētu uzzināt, e, cik tālu jūs esat tikuši ar birokrātijas samazināšanu. Biron kungs, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Um, en ook uh, dank aan de commissaris. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisāru kungam. Es domāju, ka izējas punkti ir salīdzināma ar tiem, kur arī mums ir svarīgi. Taču problēma parasti ir īstenošanā. Tātad sākumā vienkāršošana, lielāka uzmanība maziem vidējiem uzņēmumiem. Jā, tas ir lieliski, tas tā ir prioritāte, taču mans jautājums komisāram ir tāds, mēs vienmēr saņemam sūdzības no MVU par komplicētiem, liekiem Eiropas uh, šiem likumiem, un tas nozīmē, ka par spīti mūsu vienotajam biznesa aktam un daudzām citām lietām ir ļoti daudz lietas, kuras nav pareizas. Tagad gribu uzdot šim komisāram šādu jautājumu. Daudz noteikti gribu jautāt, vai jūs kontaktēties ar MVU, vai jums ir apgrūtināts iespējas, ka uzņēmumi var tieši vērsties pie jums un teikt, ka šis tiešām ir likums, noteikums, ko mēs nesaprotam. Uh, Tas bija viens un otrais centrāla pilsoņu kontakts. Tas ir jauki, šis ziņojums ir jauki, jauks. Taču, kad mēs raugamies uz šo digitalizācijas programmu, nu kā mēs varam internetu nostādīt par pamattiesībām, kā visi pilsoņi, gan vecāki, gan jaunāki, kā viņiem var nodrošināt piekļuvi internetam. Un treškārt, Inovācijas kā aizaispunkts, jā, lieliski, tas ir iekļauts arī stratēģijā 2020, taču vienlaiks mums ir taupības režīms. Nu, viens puses, jā, vajadzētu ieguldīt vairāk līdzekļu pētniecībā, taču no otras puses mums ir problēmas ar budžetu. Nu, šeit ir tāds pretruns, kā jūs to vērtējat, komisāri. Un tad ir pāris principi, ko nedzirdēju no jums. Tātad vienots spēles laukums visiem nu, šeit ir ļoti būtiski kontrolēt dalībvalsts, kā tās to īsteno, kā viņas rīkojas un lai netiek nekas izšķērdēts. Un es komisijā redzu tādu tendenci izveidot fondu ar inovācijām. Un kā komisija attiecībā uz budžetu kontrolēs to, ka nauda netiek izšķērdēta. Un par maksājumu kavēšanos šeit arī esmu vīlies par komisāru reakciju, jo runa jau nav par to, ka komisija, parlaments un padome beidzot pieņem, e, grib, lai tiek veikti maksājumi, taču es gribētu no komisāra dzirdēt, ka ir gūta kāda mācība no diskusijām parlamentā, īpaši par līgumā noteiktajām brīvībām. Tad mēs lūdzām noteikt kādus noteikumus uzņēmumiem, Tas bija arī mūsu priešlikumā, to Veigals kundze teica arī. Tiešām vēlos dzirdēt konkrētas atbildes no komisijas. Paldies! We should, we should Man, manuprāt, mums vajadzētu eh, iet uz priekšu un turpināt, un tad eh, šodien, šobrīd dosim komisāram iespēju ar to apkopot šos atbildes. Man tagad ir vairāk kolēģi vēl pieteikušies. Vanders kungs. Um. Liels paldies, komisāra! lielākā problēma Eiropas vienotajā tirgū, manuprāt, un par to vienmēr arī sūdzamies, tie ir šīs dažādās īstenošanas atšķirības pie dažādām direktīvām. Un tad, nu, jārākās, ko mēs varam darīt nākamo piecu gadu laikā, tas attiecas arī uz regulām. Visās valstīs, visos uzņēmumos jābūt vienlīdzīgai, vienādai šo likumu īstenošanai, un vēl mums tikko bija balsojums par um, menedžeriem, un es izteicu priekšlikumus, ceru, ka komisija to atbalstīs, proti, menedžeri, kuri nu, ļaunprātīgi izmanto savu uh, amatu, apzināti to dara, ka viņus var, uh, ka viņi, pret viņiem var uzsākt kriminālu vajāšanu. Protams, jau var pierādīt, ka viņi ļaunprātīgi to ir darījuši, nevis, ka mēs vienkārši uzliekam sankcijas, kaut kādus sodus un tad, nu, iegūstam pāris miljonus. Uh, no uzņēmumiem. Otrās jautājums. Mēs, eh, mums bija balsojums par tekstilu marķējumu. Un es ceru, ka komisijā jūs parūpēsieties par to, ka padome pārņems mūsu priekšlikums. Un patiesībā mans jautājums ir, ko jūs domājat par šo ziņojumu par uh, importētajām precēm? Es domāju, ka jūs zinat, par ko es runāju. Šajā komitejā mūsuprāt svarīgi ir tas, ka preces, kas tiek ražots ārpus Eiropas Savienības, ka patērētām ir tiesības uzzināt, no kurienes šīs preces nāk. Tur no Ķīna vai citi lielie ekonomiskie bloki taču šodien pieprasa to pašu. Uh, thank you, Mr. Mendes. Paldies. Es tad uh, vēlos sveikt uh, Dalīja kungu un viņa komandu šeit. Mēs šobrīd arī uh, esam noslēguma stadijā iepriekšējai viedokļa apmaiņai. Tālāk Švāba kungs un vēl ko lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dargo Antoni, jau sākumā vēlos pie tevim personīgi, bet arī tautas partijas grupas vārdā vēlos pateikties par lielisko sadarbību. Mums vienmēr bija auglīgas diskusijas ar tavu komandu, pat ja bija punkti, kur mums nebija vienots viedoklis, vēlos tiešām par to pateiktos. Un es domāju, ka šīs diskusijas par to, kā mēs turpināsim darbu saistībā ar maksājumu, ar kavēšanos, es domāju, ka tai diskusijai nav jābūt tik kontroversālai. Svarīgi ir, ka parlaments ir pieņēmis lēmumu, bet svarīgi ir arī tas, ka mums ir liela interese pēc iespējas ātrāk palīdzēt MVU. Un tad, nu, raugoties pēc procedūras, pēc balsojuma plenārsēdē, tad mēs varam lūgt referentai pēc iespējas ātrāk uzsākt procedūru. Un mums politiskai grupai arī ir tiešām liela interese, lai mēs sasniegtu ātru risinājumu. Um, jums, um, es ceru, ka mums sadarbība turpināsies tikpat auglīgi un runājot par iepriekš pieminēto rotaļlietas un iepakojums, jūs priekškājais Verhoigens par tiem īpaši runāju. Un tagad ir daudz pastāv, daudz problēmas daudzās dalību valstīs, kur nevar īsti pierādīt, vai tas ir saistīts ar Eiropu vai nē, bet, nu, ar tas ir jāpaziņo arī sabiedrībai šādas atšķirības un šāda viedokļi. Paldies. Mrs. Tyler. Tyler's gone to Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, kungs. Tā man ir, kas saka, Glasgovā ir atsevišķi uzņēmums, kuras ar, arī vēlējos pārbaudīt. Tas attiecas uz pagājušā gada vēlēšanu kampaņu. Un esmu interesēta uzzināt, kā īsti uh, Ehm, varēs izpildīt standartizācijas prasības arī attiecībā uz šo, šo Skotijas uzņēmumu. Otrakārt, eh, šī komunikācija par ilgspējīgu vai eh, eh, ilgspējīgu attīstību. Šobrīd es esmu referente būvniecības procesā, un tas šobrīd dokuments ir iesprūdis, ja tā varētu teikt, Jūs varbūt varat kad, eh, kaut ko precīzāk minēt par kalendāro grafiku, lai mēs varētu otro lasījumu pēc iespējas ātrāk noturēt. Un visbeidzot, eh, atkal par standartizāciju. Eh, es apsveicu šo priekšlikumu par standartizāciju. Iespējams, ka priekšsarētājs jums jau to minēja. Mēs maija beigās plānojam apmeklēt Šveici, tieši runāt par šiem standartizācijas jautājumiem un iespējams varam vēl ko daudz vairāk darīt. Un, uh, izmantot jau esošos standartus, bet eh, vairāk balstīties uz tiem, lai panāktu augstāks eh, standarts mūsu pilsoņu aizsardzībai. Paldies! Paldies! Kasoviks kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es ļoti priecājos, ka pieminējāt konkrētspēju un esat to nostādīšu par prioritāru jautājumu, bija jau tik daudzas in iniciatīvas atbalstīt MVU un vēlos pievienoties saviem kolēģiem, kuri jautā, ko jūs konkrēti darīsiet, lai īstenot šo tā dēvēto viedoli likumdošanu un runājot par maksājumu kavēšanos, es domāju, ka jūs izteicāties ļoti skaidri. Varbūt, ka tie, kas negribēja saprast, tie arī nesaprata, bet es personīgi noteikti pūlē, piepūlēšos panākt vienošanos. Pēc iespējas ātrāk kopā ar padomi. Tas ir tiesa, ka miljoniem MVU gaida atbildes, un mēs nevaram zaudēt vēl kādu gadu. Un runājot par normām, uh, kā jūs vēlties iesaistīt ekspertīzes uzņēmumu jomā? Jūs noteikti to iekļausiet priekšlikumā, ir ļoti daudz um, zināšanu tirgu un uzņēmumos, tas būtu ļoti svarīgi. Paldies, es zinu, ka nav daudz laiks atlicis, uh, jums ir kas noteikti sakāms, komisāra kungs, un es zinu, ka jūs vēl arī turpināsiet sazināties. Uh, Bet tagad es došu jums uh, iespēju noslēgumā atbildēt uz dažām lietām. Jā. Iespējams, ka šis tāds birokrātisks skatījums, kas jums ir par Eiropas komisiju, katrā ziņā jebkas, ko mēs varam darīt, lai mazinātu šo birokrātisko administratīvo slogu, kas neļauj maziem vidējiem uzņēmumiem, bet ne tikai viņiem strādāt pēc iespējas labāk, es darīšu visu, ko varu, lai to paveiktu. es vairs neesmu atbildīgs par administratīvo, administratīvo slogu vie, mazināšanu, vienkāršošanu, kā tas bija agrāk, bet es darīšu visu iespējamo, lai pēc iespējas pātrinātu darbu, eh, tā skaitā arī saviem kolēģiem, komisāriem. Katrā ziņā, ja kādas procedūras, kas ir pārāk sarežģītas, tās ir jāvienkāršo, darīšu visu, ko varēšu. Kas attiecas uz mazo uzņēmumu šo eh, likumdošanas aktu. Tad, kā jūs zinat, 2010. gada otrajā pusē ir, ir plāns izstrādāts, eh, kur ir paredzēts arī iekļaut atsauksmes, kuras mēs saņemsim ne tikai no parlamenta. Kā, kā jau teica eh, Jong, De Jongkungs, tad uh, tas nav ticis ievies tā, kā tam vajadzēja notikt, Skaidrs, ka mums nav nekāda burvi nūjiņa, ar kur mēs varam atrisināt to visu. Tam nepieciešams laiks ir, un mums ir jāstrādā pēc iespējas vairāk, lai arī dotu skaidru signālu maziem vidiem uzņēmumiem, ka mēs strādājam pie šo problēmu risināšanas, un eh, ceļojot uz dažādām valstīm, es vienmēr uh, apmeklēju mazos vidējos uzņēmumus, un uh, eh, skaidru pasaku, jā, mēs cenšamies jums atvieglot dzīvi, mums ir atsevišķi programmas tieši priekš jums, un eh, skaidrs, ka eh, ir jādara viss iespējamais, eh, lai īstenot šo mazo uzņēmumu aktu, un es arī esmu apņēmies, cik vien to var, atbalstīt MVU. Tāpat, cik es to zinu no komisijas dienestu puses, uh, ir bijusi arī zinām vilcināšanās. Es, protams, arī esmu bijis deputāts daudzus gadus parlamentā, un es nevaru noliegt to, ko es esmu darījis agrāk. Mans idejas paliek tādas, kādas tās ir bijušas. Mums ir jāatbalsta savu izstrādājumu, jāizsargā savs iekšējais tirgus. Šeit neiet runa par tirzniecības bloķēšanu, šeit iet runa par augstas kvalitātes izstrādājumu nodrošināšanu. Un šis marķējums ražots, made in, katrā ziņā tas ir ļoti nepieciešams atbalsts gan uzņēmumiem, gan pašiem uzņēmējiem. Kas attiecas uz konkurētspējas uh, atjaunošanu, esmu pilnīgi apņēmies uh, darīt visu iespējamo, lai to uzlabotu. Un arī inovācija, kas saistās ar standartizāciju, ir ļoti nepieciešams pie tā strādāt. Vajadzīgs skatīt to visu kopumā, un e, tas arī izriet no šīs nedēļas debatēm. Ir skaidrs, ka Eiropa ir jāpadara konkurētspējīgāka, Eiropas uzņēmumu, tā skaitā MVU, ir jāpadara daudz konkurētspējīgāk, un es centīšos arī e, izstrādāt politiskus risinājumus šīm problēmām, jo es noteikti esmu apņēmies darīt visu iespējamo, lai MVU kļūtu konkurētspējīgāk. Ir skaidrs, ka eh, komisārs ne, nav nekāda puķa, kas eh, podā sēž un veģetē. Ir skaidrs, ka komisāram ir aktīvi jādarbojas. Es darīšu visu iespējamo, strādāšu politikā, pie, eh, piedalīšos debatēs, kur tas ir nepieciešams. Tas jau vairāk kārt arī tika sacīts iepriekš. Mēs eh, ar Švābu kungu esam eh, no līdzīgas politiskas eh, partijas. Šeit mēs nerunājam par politiskām kļūdām. Protams, ka ir jāspēj panākt kompromisu, jāspēj atrast vienošanās, Un skaidrs, ka ja ir trīs iesaistītās puses, tad ir visas trīs puses eh, jāsaved pie kopēja galda un jāpanāk vienošanās. Jo savādāk, ja katrs pastāvēs tikai uz savu viedokli, tad, protams, ka nevarēs būt nekāda vienošanās. Simtprocentīgi savas idejas nevar dabūt cauri, ir jāpanāk kompromiss. Un, protams, ka es saprotu, ka man nāksies piekāpties arī atsevišķās uh, pozīcijās, bet es noteikti uzskatu, ka. Uh, Eh, ir pa, iespējams panākt eh, kompromisu, tad, eh, ja es to apzinos, tad es esmu gatavs arī piekāpties kādos jautājumos, ja vien laikam ejot, mēs kopumā varam panākt uzlabošanos. Katrā ziņā es netaisos kaunēties par to, slēpties no tās pozīcijas, kur esmu ieņēmis, tā skaitā par līgumslēgšanas brīvību. Uh, Švāba kungs noteikti zina, ka es pilnībā aizstāvu uh, līgumslēgšanas brīvību. Katrā ziņā ir jābūt iespējām slēgt līgumu ar to, ar ko jūs vēlaties. Un šeit, protams, uh, ir dažādi varianti, dažādas situācijas. Nav nekāds viens princips, uh, kā es ir akmenī kalts, ir jāskatās, kāda ir mūsu nostāja Tas princips nav pierādīt, ka mums ir taisnība, bet gan palīdzēt eh, maziem vidējiem uzņēmumiem panākt to, ko viņi vēlās. Un, eh, protams, ka par to ir jārunā vēl, tas ir jāapspriež, jāvirz lietas uz priekšu. Varbūt es eh, pārāk gari izplūstu šajās atbildēs. Bet, kā jau es sacīju, esmu strādājis pie vairākiem instrumentiem, ar kuru palīdzību mēs varētu virzīt tirgus attīstību. Štāļus kundze jautāju par elektrisko transporta līdzekļu uzlādēšanu. Mums ir pilnvars, kas ļaut izstrādāt standartizētus eh, principus un, un, un standartus elektrisko automobīļu uzlādēšanai, un esmu gatavs uzklausīt arī eh, nozares pārstāvju viedokļus. Mums nav tikai sava taisnība Kā jau es to sacīju, mēs esam gatavi uzklausīt priekšlikumus no uzņēmumiem, no nozars pārstāvjiem, no parlamenta, kamēr vien mēs varam sniegt mūsu pilsoņiem labas un pareizas atbildes, jo tāds ir mūsu uzdevums. Nav svarīgākais aizstāvēt savu nostāju, bet gan atrast labāko iespējamo risinājumu. Labāko iespējamo es šeit vēlos uzsvērt. Es, eh, Pār, esmu pārliecināts, ka ja mēs nevarēsim atbildēt eh, mums pilsoņiem, tad šlāb kungam būtu taisnība. Būtu vilšanās ar Eiropas Savienību tikai pieaugs. Jo nav jau tā, ka pilsoņiem vienmēr nav taisnība, dažkārt viņiem ir taisnība, un tad mums ir jāsniedz vajadzīgā politiskā atbilde. Uh, jāskarās, par ko pilsoņi ir apmierināti, ar ko nē, vai viņiem patiks mūsu atbildi, tas jau cits jautājums ir, bet ir skaidrs, ka ir jānodrošina, lai eh, pilsoņi saņemtu savus atbildes. Mums ir jādara viss iespējamais. Paldies, komisārku. Uh, well, uh, Paldies, komisāra kungs, par to, ka ieradāties pie mums un ka tikai entuziastiski runājāt par mums svarīgiem jautājumiem, kā jūs redzējāt, virkne kolēģu uh, gribēs turpmāk arī apspriest jautājumus ar jums, bet es domāju, ka mēs noteikti varam panākt progresu kopīgi strādājot. Uh, ja nemaldos, jūs jau apliecinājāt, ka varēsiet ierasties uz 23. jūniju uh, uzklausīšanu, standartizācija būs ļoti būtisks jautājums un arī citi jautājumi būs uh, ļoti būtiski, piemēram, zaļās uh, automašīnas, tātad ekoautomašīnas un uh, komisijas uh, mājaslapā arī būs pieejami dokumenti šo pēcpusdienu. Un Stailers kundzes vēlētāji noteikti būs pirmie, kas būs ieinteresēti saņemt šo dokumentu. Here, eh, 25. es būšu šeit klāt uz standartizācijas debatēm. Uh, Liels paldies par ierašanos, un tagad mēs pāriesim pie nākamā darbkārtības punktu. Uh, so, ladies and gentlemen. Uh... Dāmas un kungi, mums būs ļoti intensīva pēcpusdiena gan komisāriem, gan arī mums pašiem, jo mūsu uzdevums ir ietilpināt uh, mūsu galvenos komisārus uh, šajā pēcpusdienā, lai runātu par darba programmu. Sveicu jūs šeit, Džandalī. Uh, pēdējo reizi jūs bijāt pie mums uzklausīšanā. Uh, Un uh, man ir liels prieks, ka jūs varat tagad sēdēt man blakus šeit prezidijā. Es zinu, ka jūs esat bijis ļoti aizņemts, tikko atgriezāties no ASV. Mēs labprāt uzklausītu kaut ko par to, un jūs strādājat arī ar patēriņu preču drošības komiteju. Jums noteikti ir virkne interesantu iniciatīvu šajā darba programmā, ko vēlties mums prezentēt. Došu jums vārdu, un uh, Mēs pa to laiku arī sastādīsim runātāju sarakstu, kam, kamēr jūs runāsiet, un kā jau iepriekš teicu, es uh, došu uh, galvenokārt vārdu runātājiem no grupām, bet uh, tā kā mums ir tādi formāli aspekti, tad uh, varbūt uh, runātāji varēs vienkārši tāpat pieteikties, un pēc tam došu vārdu koordinatoriem, jo pretējā gadījumā. Uh, vienmēr eh, deputātiem var šķist, ka viņiem uh, tiek ierobežots uz, uzstāšanās laiks, tāpēc arī tagad nedaudz ierobežošu koordinators un, un veidosim tādu vispārīgāku runātāju sarakstu, lai visām politiskajām grupām būtu iespēja eh, uzdot jums jautājumus un runāt par jūsu programmu. Džon, man ir liels prieks, ka esat ieradies un lūdzu jums vārds. Ah, Paldies! Priekšsarētāji kungs, godātie deputāti. Kā priekšsarētāji kungs, jūs jau sacījāt, šī ir man pirmā tikšanās ar jūsu komiteju, kopš esmu komisārs, kurš atbildīgs par veselības aizsardzību un patērētāju tiesībām. Vēlos pateikties jums par šo doto iespēju, par to uzticēšanos, ko jūs esat pauduši Ir tiešām gods, ka man ir šāda iespēja apmainīties ar viedokļiem eh, par to, kā es pildīšu savus solījumus, lai sasniegtu kopējo mērķi, eh, nodrošināt, ka patērētāji un, pa, un pacienti ir pirmā vietā. Patērētāju tiesību politika ir pašā centrā Eiropas eh, Savienības 2020. gadam stratēģijai paziņojumam. Uh, ir skaidrs, ka vienotajam tirgum ir jābūt e, veiksmīgam un to nodrošināt ar informētu patērētāju palīdzību. Ir skaidrs, ka mums ir jānodrošina ilgspējīga ekonomika. Iekšējam tirgum ir jādarbojas patērētāju labā, it īpaši riskam pakļauto patērētāju labā, viņu ikdienas dzīvē, un tas ir nepieciešams, lai mēs atjaunot saikni ar iedzīvotājiem. Patērētāja tiesība politika ir horizontāla politika, un to atspoguļo arī fakts, ka patērētāja tiesība jautājumi šobrīd ir neatņemama daudzu citu komisāru atbildības jomas daļa. Tātad šis ir apliecinājums tam, cik ar, aiz, svarīga ir šobrīd patērētāja tiesība aizsardzība, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams pielikt daudz lielāks pūls, lai nodrošinātu saskaņot pieeju. Tieši tādēļ es plānoju strādāt ciešā sadarbībā ar saviem kolēģiem, citiem komisāriem un rīkot arī eh, pēc nepieciešamības ar viņiem sanāksmes, lai pārunātu gan plašākas stratēģijas, gan politiku, kas ir svarīga Eiropas patērētājiem. Mums jau šobrīd mūsu rīcībā ir vairāk instrumenti, kurus mēs varam izmantot komisijā, lai palīdzētu nodrošināt pozitīvus rezultātus patērētājiem. Uh, Eh, patērētāja rezultātu tablo, piemēram, un citi eh, pētījumi ir tikai piemēri tam, kas mums palīdzēs eh, risināt problēmas ar tirgiem, kur problēmas ir patērētājiem. Tas nozīmē ievērojuma datu ievākšanas nepieciešamību, arī tā skaitā par patērētāju rīcības modeļiem, lai mēs varētu izstrādāt tādu politiku, kas ļaus mums sasniegt mūsu ambiciozos mērķus. Protams, ka es izmantošu to kompetenci un pieredzi, kas ir mūsu uh, patērētāju grupām un uh, tām struktūrām, kas atbildīgi par šīm jautājumiem. Lai nodrošinātu konkrēts ieguvums patērētājiem, mums vispirms ir jāklausās, ko viņi vēlas. Uh, es, protams, ka atbalstu ierosinājumu uh, ieviest ikgadēju ziņojumu par to, kā e, patērētāja tiesības tiek iestrādātas Eiropas Savienības politikā, un es to arī taisos īstenot. Katrā ziņā kolēģijā, e, komisija, mēs noteikti strādāsim pie tā, un Digisanko sadarbosies ar iekšējo grupu patērētāju tiesībās, lai koordinētu un nodrošinātu to, ka patērētāju tiesību intereses ir iestrādāts visās komisijas politikas jomās. Protams, ka mums ir jānosaka eh, tālākā virzība. Es nevaru šobrīd noteikt konkrētu laika grafiku šādām politikām, bet mums ir jāspēj paredzēt uz priekšu šāda attīstība un jau eh, no sākuma ir jā, jāvirza tālākā attīstība, tur, kur tas ir nepieciešams attiecībā uz sagatavošanas darbu. Un kas attiecās uz Taģānī kunga iniciatīvu par vidē draudzīgām automašīnām, tā skaitlā arī pārskatīt vadlīnijas, kuras ierosinājis ir Almūnijas kungs. Integrēt patērētāju intereses dažādās komisijas politikas jomās nevienmēr uh, ir jautājums par to, kā mēs varam izvērst savas iniciatīvas, bet kā mēs varam izmantot savu, e, savus kompetences, savus zināšanas un, protams, balstīties uz sadarbību. Neapšaubām, ka ir vairākas ļoti svarīgas lietas, kur mums ir e, jāspēj to īstenot, tā skaitā arī e, manā kompetences jomā, bet arī e, tajās jomās, ko pārvalda mani kolēģi, piemēram, pārtiks produktu marķēšana, eh, kas ir ļoti svarīga komponente patērētāju tiesībās. Un es apliecinu, ka es eh, centīšos darīt visu iespējamo, lai šīs iniciatīvas īstenotu. Protams, ka eh, patērētāja labklājība ir ļoti svarīgs pārbaudījums iekšējiem tirgumam, Šobrīd, kaut arī divas desmitgadus e, jau ir pagājuši kopš e, vienotā tirgus izveidas, joprojām pastāv e, dažādas barjeras un šķēršļi, kas neļauj izmantot šī tirgus potenciālu. Eiropa 2020. gadam darba kārtība mēģina rast risinājums, kā šos šķēršļus nojaukt. Pēc tikšanās ar Monti kungu es te, mēģināju skaidri parādīt to, ka mums ir nepieciešams jaunu dinamiku virzīt ir ne, nepieciešams pieņemt tādu pieeju, kas būtu uh, pilnīgi vērsta uz Eiropas patērētāju interešu aizsardzību. Ir skaidrs, ka Grek kungs, uh, kurš sagatavo ziņojumu par šo jautājumu, arī ir licis savu ziņojumu centrā tieši šo koncepciju, un es tam pilnīgā, pilnībā piekrītu. Es aizstāvēšu šo uh, Eh, ideju komisāru grupā, eh, strādā par iekšējā tirgus jautājumiem, un man prieks redzēt, ka Greka ziņojumā kas tika pieņemts šorīt, šī ideja arī atspoguļojās. Es vēlos pateikties Greku kungam par viņu brīnišķīgi padarīto darbu, un es ceru, ka nākamā mēneša plenārsēdē tas arī apstiprināsies. Uh, Apsveikumu arī par iepriekšējā mēnesī apstiprināto HETA ziņojumu. Mums ir nepieciešams vērot eh, ļoti uzmanīgi to, kā tirgus eh, tā attīstās attiecībā uz patērētāju tiesību ievērošanu. Un eh, tāds instruments kā patērētāja rezultātu tablo mums ļauj uh, Eh, konstatēt, kur ir problēmas. Mēs varam eh, vērot, kā eh, attīstās tirgus. Un nākamajā mēnesī komisija pieņems rekomendāciju par patērētāju sūdzībām, kas ļaus veidot un īstenot šādu instrumentu. Un mēs katru gadu veiksim divus padziļināts tirgus pētījumus par problemātiskām nozarēm. Uh, Tāpat mēs arī pabeigsim pētījumus par eh, mazumtirdzniecību, eh, elektrības ražošanas tirgu un tirgu elektriskiem elektroniskiem izstrādājumiem, un es ceru uz jūsu sadarbību. Šāda pieeja ļauj mums pievērsties tiem tirgiem, kur patērētājiem šobrīd ir vislielākās problēmas. Uh, Mainoties ekonomiskajai situācijai, tas ietver arī tādas svarīgas jomas kā enerģētika, transports, eh, digitālie produkti, finanšu pakalpojumi, protams, tāds horizontālais jautājums kā piekļuva, eh, piekļuvē, eh, ilgspējīgs patēri, patēriņš un citas. Un es centīšos uh, turpināt savu darbu uh, kopā ar Redingas kundzi pie patērētāja tiesību direktīvas. Uh, Pagājušo mēnesi Eiropas patērētāju samitā mēs eh, strādājām pie eh, risinājumiem, kas palīdzēs eh, šos šķēršus pārvarēt. Tālāk par enerģētiku. Mēs ļoti cieši sekojam tirgus situācijai, lai nepieļautu tirgus kropļošanu, bet tā pašā laikā mēs arī nodrošinam to, e, lai patērētājiem būtu iespēja salīdzināt cenu par viņu saņemtajiem pakalpojumiem. Mēs skatīsimies, kā labāk izcelt e, labāko praksi par e, sūdzību izskatīšanu, jo šāda risinājuma ir ļoti nepieciešama nesen liberalizētajā nozarē. Uh, Tālāk, saņemot pareizo informāciju, patērētājiem būs daudz vieglāk izvēlēties ilgspējīgi energopatēriņu, kas ne tikai samazinās izmaksas, bet arī samazinās oglekļa patēriņa apjoms. Uh, Transporta haoss, kur izraisīja vulkāna pelnu mākones Eiropas debesīs, pārbaudīja mūsu noteikumus un to īstenošanu attiecībā uz patērētāju tiesībām un pierādīja, ka mums ir nepieciešams koordinēt savus pūles Eiropas līmenī. Tāpat par eh, ceļojumiem grupās es strādāšu kopā ar komisāru Redingu, lai nodrošinātu godīgus noteikumus attiecībā uz tiem, kas dodas atpoties, atpūsties no Eiropas eh, ceļojot. Un tas skaidrs, ka mums ir jānodrošina, ka jebkuras darbības, ko mēs eh, veicam attiecībā uz ilgspējīgu attīstību, balstās uz uh, Eh, pārdomātiem risinājumiem. Digitālai produkti ir lielā mērā ietekmējuši mūsu uh, eh, dzīves, bet, uh, diemžēl, likumdošanas akšā jomā vēl atpaliek. Un es uh, cieši strādāšu ar uh, Kroes, uh, komisāru Kroes, uh, lai risinātu uh, un attīstītu digitālo vienoto tirgu. Tāpat ir nepieciešams arī uzlabot situāciju ar iepirkšanos internetā, nodrošināt, ka tas notiek ievērojot patērētāja intereses un aizsargājot viņas tiesības un informāciju. Tāpat es eh, strādāšu kopā ar saviem kolēģiem komisāriem, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem. Kas attiec e, uz finanšu pakalpojumiem, tad e, krīze pierādīja to, cik neaizsargāti bija patērētāji šajā jomā. Es vēlos nodrošināt, lai viņu aizsardzība būtu uzlabota nākotnē un lai e, patērētāji atkal varētu uzticēties finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Un es ar komisāru Barņē noteikti strādāšu cieši kopā, lai to sasniegtu. Pierādījumi liecina, ka patērētāji iegūs vislielāko labumu, ja viņiem pieejamā informācija ir pilnīgi skaidra, visaptveroša un salīdzināma. Un es vēlos nodrošināt, lai patērētāji saņem šādu informāciju un izprot to. Tālāk es arī vēlos nodrošināt, lai cilvēki paaugstinātos finanšu zināšanu līmenis. Un, eh, Dolčetas eh, interneta izglītības rīks ir labs sākums tam. Un eh, tālāk turpinot Eiropas parlamenta iniciatīvu, eh, mēs noteikti strādāsim pie eh, izmēģinājumu projektiem par šiem jautājumiem. Un es noteikti plānoju arī turpināt darbu pie finanšu pakalpojumu situācijas uzlabošanas. Un ir skaidrs, ka visam, ko mēs darām, ir jābūt pie drošībā. Šobrīd mums ir uh, divas uzraudzības sistēmas patērētāju produktiem, patēriņu produktiem. Uz tiem attiec divas atšķirīgas sistēmas. Tas rada e, apjukumu uzņēmumiem un arī kontrolējušām iestādēm. Lai risinātu šo problēmu, mēs esam sākuši e, pārskatīt vispārējo produktu drošumu direktīvu, uh, nodrošinot vienotu sistēmu produktu drošumam. Īpaši mēs strādājam pie skaidrākiem noteikumiem par produktu izsekojamību un daudz efektīvāk standartizācijas procesa, kā arī lielākas elastības pie, nepieciešamības pieņemt eh, steidzams pasākums. Un Tieši tādēļ es apsveicu jūsu nolūkus rīkot uzklausīšanu par tirgus eh, novērošanu standartizāciju. Uh, Un, protams, ka ir nepieciešami stingri produktu drošuma noteikumi, kas ir lielā mērā atkarīgi arī no mūsu tirzniecības partneriem, piemēram, Ķīnas un ASV. Un man prieks paziņot, ka mēs tikko sākām pārunas par vienošanās noslēgšanu ar ASV iestādēm attiecībā uz sadarbību un informācijas apmaiņu par produktu drošumu. Un mēs ceram, ka līdz šī gada beigām arī tas izdosies. Tad Protams, ka mūsu ekonomikas situācijā mums ir arvien vairāk jāstrādā pie uh, attiecību uzlabošanas ar mūsu tirdzniecības partneriem. Būs vizīte Ķīnā, kur es mēģināšu uh, panākt uh, vienošanos par situācijas uzlabošanu informācijas sniegšanā. Ir skaidrs, ka vienošanās ir maza nozīme, ja tā netiek īstenota. Un ir nepieciešams visā Eiropas Savienībā uzlabot e, situāciju ar noteikumu īstenošanu. Šobrīd ir laiks pāriet no vārdiem pie darbiem. Ir nepieciešams nacionālajiem kontrolas iestādēm e, saņemt tos resursus, kas tiem ir nepieciešami, lai varētu savu darbu veikt adekvāti. Es saprotu, ka diskusijās par HED ziņojumu kom, komiteja jau ir izskatījusi iespēju rīkot šādu uzklausīšanu, un manuprāt, šādu uzklausīšanu būtu ļoti laba iespēja eh, rīkot debates par šo jautājumu un eh, iz, izgaismo to, cik šis jautājums ir svarīgs. Bet ko darīt eh, patērētājiem, ja kaut kas notiek ne tā, kā vajadzētu? Viņiem ir jādod iespējas rīkoties. Es tiešām reaģēšu uz jūsu aicinājumu eh, par, ko jūs eh, izteicāt man attiecībā uz to, ka ir vajadzīgs papildināt zaļo grāmatu par patērētāju kolektīvo kompensācijas eh, pasākumiem un nepieciešams ir sabiedrisko konsultāciju procesu sākt. Un es uzskatu, ka šāda konsultācija eh, kā, kā process noteikti ļaus mums virzieties strauju uz priekšu, arī izvirzot mūsu individuālos priekšlikumus šajā jomā. Uh, To es uzskatu arī par iespēju, ko mums vajadzētu izmantot, lai mm, nodrošinātu aizsardzību pret tādām kolektīvām tiesprāvām, kā ASV notiek. Uh, Tāpat piešķirot patērētājiem nepieciešamo aizsardzību, un es vēlos apliecināt to, ka e, darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai virzītos uz priekšu šīs lietas attīstībā, lai va mazliet vairāk kā pēc gadam jūsu izskatīšanai jau būtu pieejams priešlikums, konkrēts priešlikums. Un, neskroties uz to, Noteikti ir jāstrādā arī pie alternatīviem strīdus risināšanas e, pasākumiem, kas, manuprāt, ir ļoti nepieciešama, un to es e, nedomāju tikai attiecībā uz kolektīviem kompensācijas pasākumiem. Ir nepieciešams nodrošināt patērētājiem iespēju uh, arī risināt eh, tādas gadījumus, kur uzņēmumi ir gatavi sadarboties ar tiem, kas iesnieguši sūdzības. Priekšsarētāji kungs, godātie deputāti, paldies par doto iespēju, eh, ko jūs man eh, dodat, lai paskaidrotu, kā es plānoju īstenot savu darbu, kā sadarbošos ar saviem kolēģiem komisijā, lai aizsargātu Eiropas patērētāju tiesības. Es atgriežīšos pie jums vēl līdz gada beigām, jau pa, informējot par to, ko esam sasnieguši un ko plānojam sasniegt nākamos piecos gados. Eh, Hedras kundzes, Grega kunga un Rēs kunga ziņojumi noteikti palīdzēs mums eh, pierādīt, ka komisijas eh, skatījumā patērētāji ir iekšējā tirgus centrā un mūsu progresa virzītāji. Es tāpat arī vēlos izmantot šo iespēju uzklausīt jūsu viedokļus par manis paustajām idejām, lai es varētu arī pielāgot uh, savu stratēģiju sadarbībā ar saviem kolēģiem komisijā. Protams, ka man būs nepieciešams arī jūsu uh, atbalsts un sadarbība, lai mēs varētu visi kopā nodrošināt ieguvumus mūsu pilsoņiem. Paldies! Uh, well, thank you very much. Liels paldies, komisāra kungs. Un, eh, protams, šī programma ļoti visaptvaroša un ambiciāza, bet mums tiešām ir liels prieks, ka varam ar jums sadarboties. Un ir eh, ļoti būtiski, ka jūs jau pieminējāt arī tos ziņojumus, kurus esam līdz šim jau skatījuši. Eh, Greka kungs ziņojums, Heks kungs ziņojums. Paldies, ka tos atzīmējāt. Un tagad, kolēģi, gribēju jums izteikt priekšlikumu par runāšanas laiku. Uh, Mums ir deviņi runātāji, pusstunda, un vispirms es gribētu dot katram pusotru minūti. Rūlers kundze arī gribētu izteikties. Tagad desmit runātāji tātad ir. Mēs varētu dot pieciem kolēģiem vārdu un pēc tam dot atkal vārdu komisāru kungam. Es ceru, ka tas būs tāds labs un līdzsvarots runātājs saraksts. Dievam kungs arī vēl tad. Labi, tad dosim visiem vārdu. Koracas uh, kundze bija tā, kas pirmā uh, pieteicās, bet Vanjo kundze un Rošfor kungs uh, un Tarabellas kungs un Stailers kundze. Tarabellas kungs, jā. Labi, tad uh, šiem pieciem dosim vārdu vispirms, un tad es izlemšu par to, kādā secībā runās pārējie runātāji. Tad, tad katram pusotra minūte. Um, pirmā kracas bildes kundze. Paldies, priekšsādātāji, ka dodat man vārdu. Es sveicu šeit eh, Dalī kungu un gribu jums pateikties par jūsu skaidro vīziju, par to, ka eh, pilsoņu patērētāju labklājība ir jūsu darba centrā. Jūs jau tikko atgriezāties no ASV un jūs teicāt, ka jūs neatcelsiet, uh, aiz, neatcelsiet aizliegumu ievest uh, vistas gaļu, kas ir um, mazgāta ar chlorīnu. Tātad uh, jūs teicāt, ka jūs uh, nebūsiet negatīvs pret ģēmo pārtiku. Jūs runājāt ar priekšsādātais pārtrauc. Uh, Es gribētu, lai jūs runājat par uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar mūsu komitejas darbu. Šie punkti, protams, ir ļoti interesanti, bet vai jūs lūdzu varētu skart tikai jautājumus, kas skar mūsu komiteju? Jums noteikti būs uh, citas iespējas uzdot dalīkungam jautājumus par citiem jautājumiem. Uh, Es domāju, ka patērētāja aizsardzība un pārtikas netkaitīgums ir eh, svarīga mūsu darba daļa, un es ļoti priecātos, jo komisārs um, varētu atbildēt. Priekšsēdētāja kungs piemetina, ka tas ir uh, vīdes komitejas kompetencē drīzāk, bet ja dalīkungs vēlas to komentēt, jā, tad to var pieņemt. On, uh... Tad turpināsim, Vaņū kundze. Je vais faire attention aux questions que je pose parce que je voudrais pas trop déborder. Merci. Es uzmanīšos tagad ar saviem jautājumiem. Nevēlos jūs pārāk noslogot, komisāra kungs. Jūs daudz runāt par patērētāju politiku, un es domāju, ka mēs, ka mēs varam uzticēties patērētāju politikai. Jūs pieminējāt arī etiķetēšanu, un pagājušajā reizē es biju referente tātad šajā marķēšanā, un es domāju, ka tur vēl daudz spēlēkās. Uh, zonas. Es domāju, ka vislabākā marķēšanas politika Eiropas Savienībā nevar strādāt, ja nav attiecīgas informēšanas kampaņas un politikas. Mans jautājums, vai jums ir pietiekami daudz līdzekļu, lai īstenot šādas kampaņas un politikas? Jūs tāpat arī, Barņē kungs, runājām par par uh, turpmākajām stratēģijām. Tas ir ļoti svarīgi. Esmu ēnu referente vidas un veselības komitejā par pārobežu veselības aprūpas jautājumiem runājam, un man liekas, ka padoma arī nodarbosies ar šiem jautājumiem. Kā tas būs? Abas šīs jomas ir ļoti interesants mūsu komitejai, bet iekšējais tirgus tomēr ir vairāk mūsu jautājums. Uh, Uh, pārtiks nekaitīgums un uh, vistas gaļa nav mūsu komitejas kompetencē. Rošfār kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, tas, ko komisārs iepriekš teica par uh, vienotajām sūdzībām, nu, tas attiec, es domāju, mūsu kompetences jomu. Komisār kungs, jums tiešām ir taisnība, kad jūs sakat, ka lieliem uzņēmumiem jābūt gataviem sadarboties ar mums saistībā ar šīm sūdzībām, Tas jau nav nekas, kas vērts pret jums, bet uh, tam jākalpo, lai radītu uzticību. Un jāatzīst, ka tekstus, ko jūs attiecāties komisijas darba programmu 2010. gadām, patiesībā atpaliek no tā, kas tika noteikts iepriekš. Publiskas konsultācijas, nu jā, es vēlētos, lai jūs izveidot šajā kontekstā Eiropas fórumu, kas ir atšķirīgs no tā, kas ir ASV. Un es atgriezīšos vēl pie tā, ko jūs teicāt. Mēs uh, tiešām cīnāmies ar vulkānu izvirdumu sekām, tā bija liela krīze, tā ietekmēja patērētājs, un šeit transporta koordinēšanas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Taču tagad kā patērētāji mēs atrodamies jaunas situācijas priekšā. Uh, pēc pāris nedēļām. Es to, protams, nevēlos, bet iespējams atkal būs putekļu mākonis, pelnu mākonis mūsu gaisa satiksmē. Ko tam mēs vēl lai darām? Desmitiem tūkstoši eiropiešu tā kā atradās, bija iestrēguši lidostās citās valstīs, taču kaut kas ir jādara, jā, jāīsteno kāds pasākums, instruments Eiropas līmenī, ko mēs varam darīt. Šeit, protams, jāņem vērā arī dalību valstu atbildība, bet varbūt, ka mēs varētu dot tādu kā impulsu, lai cīnītos pret šādām katastrofām. Tarabela. Tagad Tarabēlas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pēc tam, pēc tā, ko teica Rošfora kungs, varu tikai teikt, ka viņam ir pilnīgi taisnība. Šī pelnu mākoņa dēļ cilvēks saskārās ar dažādām krūtībām Jūs teicāt, ka uh, koordinācijas trūkums starp komisijas dienestiem bija, bet arī starp uh, avio kompānijām un citiem uzņēmumiem. No vienas puses mums ir 161. direktīva uh, par pasažieru drošību, un šeit ir runa par lidojumu atcelšanu, un 2000, 214. Uh, direktīva Un 2010. gada darba programmā mums varbūt vajadzētu uh, pārskatīt prioritātes un varbūt uh, pārskatīt abas šīs direktīvas 2010. gada programmā tieši, lai novērstu šīs problēmas. Tad jūs runājāt arī par uh, elektrības sektoru un par um, liberalizāciju energoapgādes jomā, bet arī pasta jomā. Un tagad gribētu jums pajautāt, vai jūs esat par to, uh, lai liberalizācija tiktu vērtēta no patērētāja viedokļa. Tātad liberalizācija ir notikusi, katram ir varbūt savs viedoklis par to. Esmu runājis ar pastu dienestu pārstāvjiem, un man tagad saka, ka šie pakalpojumi ir kļuvuši dārgāk, un es nedomāju, ka uh, patērētājiem tagad ir pieejams labāks pakalpojums nekā pirms tam. Tātad eh, liberalizācijas sekas ietekme, vai jūs varētu to pārstāvēt arī komisijas eh, priekšsēdētāju eh, priekšā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, dalīkungs, ka ieradāties pie mums, veltījāt mums laiku. Jūs runājāt nedaudz par finanšu regulām un par uh, patērētāju aizsardzību. Šorīt no rīta Barņēkungs arī par to runāja. Uh, um, par to, kas notiks uh, ar patērētāju aizsardzību. Uh, varbūt jūs varētu pastāstīt, kā jūs sadarbosieties ar Barnjē kungu šajā jomā. Šitie finanšu pakalpojumi ir ļoti būtiski pakalpojumi mūsu pilsoņiem. Cilvēkiem ir jābūt skaidrībai par to, ko viņi pērk. Barnjē kungs runā arī par banku kontiem no rīta. Uh, tas arī ir ļoti svarīgs jautājums, un varbūt jūs varētu nedaudz par to pastātīt. pastātīt. Rošfor kungs runāja par pasažieru tiesībām mēs skatīsim šos direktīvas jautājumus un pagājuši nedēļ um, bija labi piemēri, kā dažas kompānijas pildīja savus pienākumus un citas savukārt nē. Uh, tātad jums būtu jābūt informētam par to, ar kādām problēmām saskars pasažieri. Man, piemēram, ir piemērs par vienu uzņēmumu, kurš uh, Uh, varēja darīt vairāk uh, pasažieru um, labā darīja, ko vien varēja, un citā vietā savukārt pat ne, nepiedāvāja cilvēkiem dzeramo ūdeni, tiem, kas bija iestrēguši lidostās. Tātad, uh, kā šeit varētu panākt labāku, labākus standartus? Jūs apmeklējat ASV, un Bildskons par to runāja. Uh, Um, es lasīju arī Amerikas presē par dzīvnieku tiesībām un citām lietām, ko jūs tur esat minējis. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka mums šeit ir šāda sadarbība un arī darba programmā es redzu, ka būs sadarbība ar ASV par patēriņu preču drošību. Un vispēcot gribētu pateikties uh, jūs, ka jūs pieminējāt šo te alkoholu jautājumu. Tātad alkohols ar kofeīnu. Paldies, tagad dalīkungam došu vārdu, lai viņš varētu atbildēt uz pirmo jautājumu kārtu. Ļoti daudzveidīgi uh, te, temats šeit bija, bet noteikti jūs varēsiet uz tiem atbildēt. Vispirms sāksim ar šo te chlorā mazgāto vistas gaļu. Pēc iespējas drīzāk varētu nolikt malā šo jautājumu. Par ko šeit mēs runājam ar ASV? tās ir tās sekas uz vidi un veselību uh, šai uh, metodei, kā tiek apstrādāta vistas gaļa. Kā jūs zināt, tad droši, jūs droši vien zināt, ka mums ir standarti, kā mēs audzējam lopus uh, Eiropā un uh, ASV ir citi standarti. Un uh, viņi saka, ka viņiem ir vislabākie standarti e, gaļas ražošanā. Un tas nodrošina drošu produktu galu galā, bet arī kvalitatīvu produktu, kas, būt, kas ir daudz labāks nekā, ja mēs strādātu savādāk. Tātad šeit ir runa par Eiropu un ASV. Šķiet, ka higiēna e, nav tik liela prioritāte. Un eh, šeit tiek izmantots eh, savādākas metodas, tātad šie um, mikrobu iznīdējošie produkti tiek izmantoti, kas varbūt nepadara produktus vairs tik drošus patēriņa, uh, patēriņā. Un tāpēc mēs pārtraucām šādu produktu importu Eiropas Savienībā. Patiesībā mēs paši izvērtējām situāciju, veicām savu analīzi, joprojām mēs uzdodam daudz jautājumu mūsu Amerikas partneriem par šiem jautājumiem. Mēs esam sastādījuši arī dialoga darba kārtību, laika grafiku, kur mēs ievērojam. Un eh, šobrīd mēs esam nosūtījuši vēstuli ar virkni jautājumu amerikāņu uh, um, lopu audzētājiem būtībā, lai viņi varētu papildināt mūsu zinātniskos dosjē, kas mums ir. Diskusijas, kas man bija vakar un aizvakar, um, es konstatēju, ka amerikāņi nav īpaši ar to apmierināti, bet es skaidroju, ka mums tas ir ļoti būtisks jautājums un ka uh, mums būs jāiziet cauri šim procesam par eh, ģenētiski modificētajiem organismiem. Protams, amerikāņi atbalstīja faktu, ka šī te uztvere par to, ka Eiropa vienkārši bloķē jebkādu ģēmo uh, eh, izmantošanu, ka šī uztvere tagad ir mainījusies. Uh, Es viņiem teicu, ka mēs esam par inovācijām, bet par atbildīgām un drošām inovācijām. Un uh, ir ļoti labi, ka mēs šeit to varam apspriest. Varbūt tā nav jūsu joma, bet tomēr es gribētu uzsvērt, ka atbildīgas uh, inovācijas uh, nozīmē to, ka mēs esam droši, ka produkti, kas tiek ražot kā jauninājumi, uh, dod kaut kādu labumu cilvēcei. Uh, Un tas ir viens no jautājumiem, kurus uzsvēršu šajās ģēmēl debatēs. Esmu lūdzis arī amerikāņiem un esmu gatavs to ievērot, ka mēs gribētu neatkarīgu izvērtējumu ar faktiskiem konkrētiem rezultātiem, kādi viņiem tagad varētu būt, viņi jau kāds desmit gadus uh, izmanto ģēmo, tātad mēs gribam saņemt informāciju un to izvērtēt, tātad, lai tie būtu praktiski novērojumi, ko būtu veikušas neatkarīgas organizācijas, nevis iesaistītie uzņēmumi par to, kāda ir faktiskā ģēmo ietekme. Lai uh, nebūtu šīs diskusijas tik ļoti uh, emocionālas un tikai hipotētiskas, lai mēs runātu par faktiem. Uh, Amerikāņi solīja, ka viņi ņems vērā šo manu lūgumu un izpildīs to. Mēs tagad esam sakontaktējušies ar Sanko un mēs sāksim saņemt šo informāciju. Tātad tā ir tā metoda, kā mēs šeit strādāsim. Par pārtiks marķēšanu. Protams, tas ir svarīgs jautājums. Ja man būtu jāsaka, kāda būs mana iesaista un ko es gribētu sasniegt patērētāju politikā, tad es atbildētu, ka es gribētu uh, panākt to, ka uh, patērētāji būs uh, pacelti tādā līmenī, ka viņi uh, pieņemot lēmumus tirgū, uh, īstenos politiku. Tas ir mans mērķis ko es gribu sasniegt, uh, strādājot patērētāju labā informācija šeit ir izšķirošais faktors, jo, lai pieņemtu um, lēmumu, patērētam ir jābūt informētam. Un šeit mums ir jānodrošina, lai pēc iespējas vairāk informācijas nonāktu līdz patērētājiem. Um, bet es esmu finansists pēc profesijas, un, protams, viss maksā, un um, par to vienmēr maksā patērētājs. Tāpēc mums ir šeit jāpadomā par tādu līdzsvarotu pieeju. Uh, nebū, nebūtu labi tagad sākt uh, veidot kaut kādas uh, milzīgas struktūras, uh, daudz, daudz informācijas uz iepakojumu un tā tālāk. Mums ir jāsaprot, ka uh, informācijai ir jābūt arī efektīvai. Un tāpēc mēs šobrīd cenšamies izvēlēties tādu visaptverošu pieeju mūsu dienestos, sākot šo uh, procesu. Mēs tātad sākam analizēt izmaksu un labumu līdzsvaru šeit šo analīzi veikt. Vienā no sēdēm, kas man bija ASV ar attiecīgās nodaļas pārstāvjiem, tur viņi pārskata uzvedības ekonomikas koncepciju, kas uh, ietekmes novērtējumu skata tā kā no citas dimensijas, proti nevis vienkārši tiek izvērtētas, izvērtētas izmaksas un uh, ekonomiskais labums, bet arī šis uh, cilvēka elements tiek eh, iekļauts šajos procesos. Tas ir ļoti interesanti un um, tas nav nekāds jaunums, bet uh, to uh, mums noteikti ir jāturpina darīt un pie tā ir jāstrādā. Es pilnīgi piekrītu, ka ir bezjēdzīgi likt informāciju uz iepakojumiem, kuru um, patērētāji nevar saprast, nesaprot. Un uh, patērētāju izglītošana uh, šeit ir galvenais bauslis. Uh, Ja jūs paraugāties uz ūdens pudeli, tad jūs redzat, cik tur ir kāda sastāvdaļas, bet ko tad tas nozīmē cilvēkam, vai tas viņam kaut ko izsaka? Tātad mums būs tiešām jāskaidro cilvēkiem, ko tas viss nozīmē, jo pretējā gadījumā tas ir bezjēdzīgs darbs. Esam īstenojuši informācijas programmas 15 dalību valstīs, un uh, mēs. Uh, īstenosim arī uh, informācijas programmu Rumānijā nākamgad. Šīs programmas ir ļoti dārgas, un uh, tāpēc uh, mēs uh, centīsimies, uh, protams, arī uh, pienācīgi finansēt šos projektus, kas ir tik būtiski svarīgi, lai sasniegtu tos mērķus, kurus esam solījušies sasniegt. Un var jums arī pastāstīt uh, par to, ka mēs kopā ar mūsu dienestiem uzstājam, lai budžeta procedūra nebūtu tā ierastā birokrātiskā procedūra, kāda tā bija, kad mēs sakām, cik mums bija pagājuši gadu naudas un cik mēs vairāk gribētu šogad, bet tas ir jābalst visus projektiem. Tātad mēs vēlētos kvantificēt visus projektus, to mēs esam sākuši darīt. Uh, tātad visus projektus, kurus mēs uzsākam un kurus mums lūdz uzsākt. Un tad tas būs politisks lēmums par to, kuras programmas tad ieviest atkarībā no budžeta apjoma. Pārobežu veselības aprūpe. Kā jau to esmu skaidri pateicis, es sadarbošos ar Spanijas uh, prezidentūru pārobežu veselības jautājumos, un esmu to darījis, un man ir prieks ziņot, ka ir bijis, tātad ir tādas, tāda laba signāla no Spānijas puses um, kompromisa virzienā. Pēdējā neformālajā ministru sanāksmē, kas mums bija Madridē pagājušās nedēļas sākumā, Mēs esam panākuši būtisku progresu, un Spānijas prezidentūra ir uh, popularizējusi un izplatījusi savu ideju par to, kā to varētu virzīt uz priekšu. Viņu ideja saņēma pozitīvas atsauksmes no daudzām dalību valstīm ir iekustinājusi arī citas dalībvalsts, kas bija bloķējošais mazākums šajā jautājumā vēl ir pāragri eh, pateikt, kāds būs galīgais lēmums, eh, jo daudzas valstis, un tas ir saprotami, paturēja savas iebildes, eh, ka tam ir jāapspriež ar saviem ekspertiem, bet mana sajūta ir diezgan optimistiska, bet es esmu optimists. Un es ticu, ka mums būs kaut kāds progress šajā jautājumā. Par kolektīvajām sūdzībām Kā es teicu, tā ir prioritāte darba kārtībā. Mēs kolektīvi, kopīgi virzāmies uz priekšu, lai uh, padziļinātu izprastu šos jautājumus gan ar Redingas kundzi, gan ar Almūņas kungu, jo, um, un šeit būs divi likumdošanas akti, viens būs par patērētāju interesēm, un otrs būs par tirdzniecības sektoru bet mēs, protams, vēlamies panākt, ka šie likumdošanas akti ir saskaņot un ka nav konfliktu. Un tāpēc es eh, domāju, ka mēs noteikti konsultēsimies un es ceru, ka nākamgad mēs varēsim izteikt priekšlikumu likumdošanas aktiem, uh, no patērētāja puses. Tagad par vulkānisko putekļu, ja pelnu mākotni. Mākoni, jā, tā bija katastrofa, ne tikai tāpēc, ka daudzi no mums, ieskaitot arī mani, kuriem bija eh, jāveic savu darbu pienākumi, um, to nevarēja darīt, bet arī tieši cilvēciskā aspekta dēļ cieta patērētāji un daudz patērētāju un ļoti cieta. Komisija ir ātri rīkojusies, lai konstatētu, kāda ir problēma un kā to vislabāk varētu atrisināt. Mēs publiski esam uzsvēruši, kādas ir patērētāju tiesības, un pat esam prasījuši dažiem operatoriem, kas uh, varbūt eh, ļoti nepiekāpības procedīcijas ieņēma šajā jautājumā, mēs informējām viņus par patērētāju tiesībām, ka patērētājiem ir tiesības tikt nogādātam attiecīgajā vietā, ka viņiem ir tiesības saņemt uh, piemērotu nakšņošanas vietu un tā tālāk. Un mēs tiešām viņus informējām un uzstājīgi to darījām. Un uh, rezultātā Mūsu patērētāju centri visā Eiropā sniedz mums tagad atgriezensko saiti, tātad informē mūs par problēmām. Un e, mēs labprāt saņemsim jau kādu informāciju no visiem, kas ir cietuši e, šajā krīzē, tātad vai nu tieši e, mūs informēt, vai arī patērētāju centriem. Uh, sūdzību skaits eh, pēdējās divās nedēļās ir eh, palielinājies par astoņas reizes. Un eh, tiek apspriests arī darbības metodas. Tātad viens no sarežģītākajām situācijām ir, ja pasažieri nevarēja sakontaktēties ar tām aviokompānijām, pie kurām viņi bija nopirkuši biļetes. Šajā gadījumā avio kompānijas ir pārkāpušas likumu un patērētājiem ir tiesības saņemt kompensācijas. Tātad es nolasīju to, jo nesen saņēmu šo informāciju. Man jāsaka, ka komisija, protams, arī palīdz avio kompānijām uh, palīdz kompensēt zināmas zaudējumus, eh, kuras tās cieta, bet mēs uzliekam savus nosacījumus. Jebkādu palīdzību, ko mēs sniedzam, mēs eh, tos piesaistām nosacījumam, ka avio kompānija ir ievērojusi patērētāju tiesības likumdošanu. Un tātad tās kompānijas, kas ir pārkāpušas uh, patērētāju note tiesību noteikumus, tās nevarēs saņemt nekāda veida palīdzību. Tagad par enerģētiku. Jā, mēs tiešām šogad tiešām koncentrējamies uz enerģijas jautājumiem, un kā jau es teicu savā runā, tad uh, Tas viens no eh, rezultātu tablo būs eh, elektrības mazoņtirzniecība, lai saprastu, kur kas nedarbojas un kāpēc tas nedarbojas. Un tad, kad mēs saņemsim šo informāciju, mēs to apspriedīsim un tad rīkosimies, lai, ja nepieciešams, sakārtotu jomas, kurās kaut kas nedarbojas šajā sektorā. Uh, Par finanšu pakalpojumu pārredzamību, jeb caurskatāmību, tas ir ļoti būtiski. Ehm, tā ir vēl viena katastrofa, kas notika pēdējos divos gados attiecībā uz patērētājiem. Finanšu pakalpojumi tātad ir divās daļās sadalām, ir tie, kas investē un ir tie, kas aizņemas. Un eh, es eh, nedomāju, ka šeit eh, ir liels reformas nepieciešams, informācijas tiesības ir skaidrs, precīzi noteiktas un eh, patērētājiem iespēja eh, salīdzināt datus starp vienu eh, institūciju un citu ir būtisks. Tātad es gribētu redzēt lielāku uzsvaru uz aizņemšanās jomu un uh, aizdevējiem ir jānodrošina tas, ka tas cilvēks, kurš aizņems naudu, galu galā varēs arī atmaksāt to kredītu, kuru viņš ņem. Un es domāju, ka šāda veida spiediens uh, veidotu daudz patērētiem draudzīgāku uh, vidi šajā te aizdošanas jomā. Uh, Par dzīvnieku tiesībām es eh, neapspriedu šo jautājumu ASV, bet eh, man bija intervija pirms es devos uz ASV, un jautājums, kas tika uzdots, bija saistīts ar šo lietu, un es eh, atbildēju šiem jautājumiem saistībā ar vistas gaļu un tā tālāk, bet arī saistībā ar testēšanu, tātad ar kosmētikas produktu testēšanu uz dzīvniekiem. Šobrīd uh, es netaisos pagarināt laiku, kas attiecas uz uh, atkāpēm šajā jomā. Mēs gribam saglabāt spiedienu, lai rastu um, aizstājai metodu šajai testēšanai. Es ceru, ka es izteicos par visiem jautājumiem un atvainojos, ka izteicos tik gāri. One... Jā, protams, jums bija jāatbild uz ļoti daudziem jautājumiem, tā skaitā uz tiem, kas ir ārpus mūsu kompetences, bet es ceru, ka mūsu deputāti ir apmierināti ar jūsu sniegtajām atbildēm. Principā mēs jau esam uh, iegājuši tajā laika posmā, kas bija arī skungam atvēlēts uh, ziņojumiem, bet tā kā viņš ir jautājumu uzdevējs sarakstā, varbūt uh, tad viņš neapvainosies. Varbūt tad Arijas kungs un pēc tam arī koordinātori varētu apgrieztā secībā, kā parasti mums ir pieņemts, uh, uzdot jautājumu De Jonga, Druller, Gebhard, Švagn. Mums šeit ir vēl vairāk kolēģi. Varbūt kāds uzskata, ka uz viņu jautājumu jau ir atbildēts, bet uh, varbūt viņi varētu iekļauties savā pusotrā minūtē vai mazāk laikā, un tad eh, Dalī kungs varētu tad atbildēt, un tad mēs varētu pabeigt bez 15.6 un 45 minūtes veltīt Darijas kungu ziņojumam. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies, dalīkungs, kas esat šeit ieradies. Un veltat mums savu laiku. Es ļoti priecājos, ka jūs runājat par elektronisko darījumu sistēmu Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, un jūs teicāt, ka iekšējā tirgu ar to nodarbojas, ir dokuments par elektronisko darījumu sistēmu Eiropas Savienībā, un vēlos jūs aicināt tur piedalīties, pātrināt procesu un harmonizēt visus esošos šķēršļus, lai mums Eiropas digitālajā iekšējā tirgu patērētāji varētu vieglāk izmantot šo instrumentu. Tam jākļūst par ikdienas, ikdienas maizi, tā teikt. Paldies! Tālāk lūdzu. Sur Kommissarju, l-agenda u l-inizjattiva li semmejt. Paldies, komisār kungs, eh, gan jūsu darba kārtība, gan iniciatīvas, kuras jūs minējāt, ir ļoti svarīgas arī patērētājiem, un man nav nekādu šaubu, ka jūs darīsiet visu iespējamo, lai sasniegtu šīs programmas uzstādītos mērķus. Tomēr ir zināma problēma. Ja visas jūs pieminētās eh, prioritātes, ko jūs minējāt attiecībā uz patērētājiem, tādā ziņā, ka mēs dzirdējām par ļoti daudz iniciatīvām. Dažas būs personīgi jūsu, citas iniciatīvas, par tām būs atbildīgi citi ģenerāldirektorāti, citi komisāri. Un jā, mums ir vesela virkne prioritāru šu noteiktas, tomēr vai nesanāks tā, ka to ir par daudz un mēs beigās neko nesasniegsim? Vai ir kāda kopīga stratēģija, kur jūs koordinēsiet, kā mēs to aicinājām, uh, lai galu galā būtu situācija, kad viss ir sasaistīts, nevis fragmentēts, un mēs īsti neko nepanākam. Paldies! Thank you, thank you. Paldies, Lūija! Dion, kungs, lūdzu. Dank u wel, voorzitter, en dank ook aan de commissaris voor zijn. Liels paldies, priekšsēdētāji, paldies komisāram par ierašanos un pārsīs jautājumu. Vēlos pievienoties kolēģiem, kas uzdeva jautājumu par pastu. Mums bija demonstrācija, mums bija mutisks jautājums. Un tas attiecās uz pasta liberalizācijas sekām pašā pastā un darba tirgū. Ir pastāv pat prasība atlikt pasta liberalizāciju, ir moratorijas. Ko jūs par to domājat? Vēl ir daudz sūdzību no uzņēmumiem, par to, ka tiek saņemts ēpasts, kur ir teikts, vai jūs varat kontrolēt savus datus, un kad viņi to dara, tad viņiem pēkšņi ir līgums. Ir arī kriminālas prakses, tā dēvētais phishing. Vai jūs kopā ar citiem komisāriem varētu pārbaudīt šo lietu, jo man šķiet, ka pēdējā laikā šī situācija sāsinās. Un pēdējais jautājums - patērētāju apvienību ietekme, tas, protams, ir ļoti svarīgi, un kolektīvo sūdzību tiesības, jā, amerikāniskam. Šādai sistēmai nav jākļūt. Patērētāju apvienībām ir ļoti labs idejas, ka vienlaikus varētu iesniegt sūdzības. Taču mēs dzirdam arī, ka šīs apvienībām uh, par maz ir pārstāvētas ekspertu grupās eh, komisijā. Varbūt, ka jūs varētu šo pārstāvniecību nodrošināt. Labāk, paldies. Paldies Dejonkungam. Man gan jāsaka, ka Karces Bildes kundzei, ka, protams, ka pasta pakalpojumi galvenokārt eh, tomēr ir cits komitejas ziņā, transporta komitejas konkrēti. Uh, Bet mēs, protams, skatāmies no iekšējā tirgus perspektīvas uz šiem rulēšu kundze. Dalīkungs, esmu tiešām pārsteigta par to veidu, kā jūs iestrādāties savā šajā jomā, komisāra. Tas tiešām man iespaido un runāt par to, kā jūs nostādāt patērētāju intereses, kā prioritārs, tas man tiešām iespaido. Un tad runājot par šo jauno pieeju un uh, vispārējo produktu drošības direktīvu, manuprāt, tas radīja lielu neskaidrību dalību valstīs un būtu labi, ja tiktu pieņemts labs risinājums. Un mēs, protams, atbalstīsim jūs, atbalstu arī jūsu pieeju jau sākumā pārdomāt to, kā tādas valstis kā ASV un Ķīna varētu iesaistīt, jo mūsu ceļojuma laikā mēs pamanam, ka parasti par vēlu domā par to, kāda standarta ir šajās valstīs, un pēc tam rodas šīs problēmas. Bet ja jau sākumā, jau vīzijas izstrādes laikā apzinās, eh, kāda ir šī situācija, tad var rīkoties tā, ka var ietekmēt arī citas valsts. Tas man arī liekas jauki. Es pieteicos runāt par budžetu. Jūs teicāt, ka gribat lielāku elastīgumu, manuprāt, tas ir svarīgi, taču šobrīd, šogad diemžēl esmu referente no šīs komitejas budžeta um, un mūsu pieredze ir tāda, ka beigās patērētā joma tika izsvītrot no padomas, un tādēļ mans piedāvājums jums ir sadarboties, lai mēs šajā jomā sasniedzam tos resursus, kas ir nepieciešami, piemēram, pilotu projekti vienmēr ir liederīgi, mēs savā komitejā esam runājuši, diskutējuši priekšējā tirgus fórumu, taču, ja pareizi saprotu jūsu teikto, tad galvenais ir ka jūs vēlties publisku uzklausīšanu kolektīvo sūdzību jomā, kas ir arī ļoti svarīga, un runājot par likumi īstenošanu, tas um, arī ir jauki. To mēs arī varētu pārņemt no mūsu puses, runāt par tiesību aizsardzību. Un pēdējais punkts par informāciju, tur es jums pilnībā piekrītu, būtu ļoti labi, ja komisija arī izteiktu savus priekšlikumus, izplatītos, jo no mūsu, no vienas puses mums ir šis tēls par informēto patērētāju, bet mēs zinām arī, ka patērētājs tiek vienkārši pārbērts ar dažādu informāciju. Mums ir arī. Šis jautājums ir vairākās direktīvās ticis aplūkots, un ja komisija pievērstos šim jautājumam, tad būtu ļoti jauki, ja mums būtu vadlīnijas jo mums pastāv arī vairākas politiskās grupas un dažādi viedokļi. Ir deputāti, kur vēlās plašu klāstu informācijas, un cits saka, ja informācijas ir par daudz, tad tas arī neko nedod. Bezoji. Uh, Bezoji, kunglūdzu. Thank you very much. Yeah. Thank you for... Paldies, uh, paldies komisāra Dalī, ka varējāt ierasties pie mums. Es redzu, ka jums ir ļoti ambicioza programma arī veselības aprūps jomā man ļoti iespaidoja un liela iespēja uz mani atstāja tas, cik jūs e, plaši vēlties aizstāvēt tiesību e, aspektu, tieši patērētā tiesību aspektu. Tāpat vēlos apsveikt arī jūsu apņemšanos e, attiecībā uz harmonizētu metodiku, attiecībā uz, ties, uz patērētāju sūdzībām. Tas ir ļoti pozitīvs solis. Uh, jo pieredze šajā jomā dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķirās. Un līdz ar to atšķiras arī patērētāja tiesība aizsardzība šajās dalību valstīs. Tieši tādēļ es uzskatu, ka šie patērētāja tiesību standarti un normas ir jāsaskaņo dalību valstīs. Un nedaudz attiecībā uz patērētājiem, konkrēti pacientiem. Jo šeit, lasot jūsu programmu, Mums ir ierosināts priekšlikums attiecībā uz medicīniskajām iekārtām. Vai tas ir paredzēts uh, attiecībā konkrēt uz tehniskiem kaut kādiem grozījumiem, jeb jūs uh, gatavojaties ievērojam pārskatīt kaut ko medicīnisko ierīču jomā? Paldies! Paldies, uh, Gebhards kundze! Jā, Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka daudz kas jau tika teikts, bet vēlējos uzlikt vienu akcentu tam visam, proti patērētāju uzticēšanās iekšējām tirgum. Un tā trūkst, un tādēļ mums ir problēmas. Es domāju, ka, ja mēs vēlamies radīt šo uzticēšanos, tad mums ir kaut kas jādod šiem patērētājiem. Jūs apsoliet, ka jūs to darīsiet. Proti kaut ko, lai īstenotu likums. Tad, ja patērētāji, patērētāji saņem iespējas izmantot savas tiesības. Ja viņi kaut ko pērk, tad lai viņiem ir šīs iespējas tiešām izmantot savas tiesības. Un tādēļ, mūsuprāt, ir svarīgi, ka jūs vēlaties ķerties klāt pie kolektīvo sūdzību sistēmas un instalēt šādu sistēmu Eiropas Savienībā. Runāt par Ošfortungu teikto, ir ļoti daudz pētījumu, ir ļoti daudz eh, konsultāciju pieprasījumu. Jā, jūs atkal vēlties veikt vienu pētījumu. Jā, tam piekrītu, taču pēc tam tiešām pieņemiet lēmumu un dodiet mums kaut ko, ar ko mēs varam strādāt. Nevis atkal teicat, sakiet, ka ir atkal jā, kaut kas jāpārbauda. Jūs priek, priekšgājēji vienmēr to ir darījuši, taču, nu, beidzot jāpieliek punkts, ir jāpieņem lēmums. Un es ceru, ka tas nāks vēl šogad. Paldies! Uh, so must... Paldies, Švāba kungs. Manuprāt, mums eh, ir jau, diemžēl, beidzies laiks. Es tāpēc došu vārdu komisāru kungam katrā ziņā jūsu uh, eh, birojas noteikti varēs vēl sazināties un uh, pajautāt to, ko nepaspējāt. Lūdzu, noslēdzošās piezīmes, komisāra kungs. Jā, Es arī esmu informēts par es ziņojumu par e-komerciju. Un šajā jautājumā es varu jūs informēt, ka mēs e, tiešām atbalstīsim e-komercijas attīstību un esam par tās kontrolēšanu. Konkrēt minētās problēmas saistībā ar to, cik daudz lietotāji izmanto internetu, Protams, ka jādara viss iespējams, lai paplašinātu šādu internetu izmantošanu. Tā pašā laikā mums ir jānodrošina, lai nebūtu šāda fragmentēšana, kā tas tiek minēts jūsu ziņojumā, uh, un uh, tieši attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību internetā šajā virtuālajā pasaulē. Līdz ar to ir ļoti interesanti sadarboties uh, ar jums, tieši šīs uzticības veidošanas jautājumā, kas ir ļoti svarīgi, lai mēs varam uh, arī cīnīties pret viltojumiem, un kur ir tā informācija, kurai var uzticēties. Un uh, tas ietver arī tādu aspektu kā informācijas nodošanu pacientiem kur tiešām ir nepieciešams nodrošināt, ka ar tādu kā filtra palīdzību līdz patērētājiem nonāk pati svarīgākā un pareizā informācija. Protams, ka garan, garantēt drošību internetā nepilngadīgajiem, tas mums ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, Un mums, protams, ir jāveicina tas, lai uzņēmumi izmantotu e-komerciju, cik iespējams. Mums ir jādara viss iespējamais, lai atvieglotu iedzīvotājiem iespēju izmantot e-komercijas platformu, jo pastāv zināma harmonizācija. Tomēr es pats uzskatu, ka ir pilnībā jāizprot pašam, kāds rezultāts es vēlos Vai mēs vēlamies iniciatīvas, lai nodrošinātu, ka, lai kur arī cilvēki iegādātos uh, produktus, lai viņi vienmēr zinātu, kādas ir viņu tiesības un varētu sazināties ar piegādātāju, vai mēs uh, tad uh, veicinam to, ka uzņēmumu vairāk izmanto e-komerciju, to mēs varam arī darīt, ja mē, mēs nodrošinam to, ka uzņēmēji apzinās, kādas ir viņu tiesības un pienākums, vienalga kurā valstī viņi uh, patērētāji kaut ko iegādāsies no viņiem. Līdz ar to tas ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, un tad jāskatās, kādus konkrēts mērķus mēs vēramies uh, sasniegt. Vispirms izlēmsim par mērķiem, un tad strādāsim pie tā, lai tos sasniegtu. Tad par Greka kunga ziņojumu šeit man e, jāsaka, e, ka tik tiešām patērētājiem e, ir pilnīgi skaidrs, un komisijai ir pilnīgi skaidrs, ka patērētāji ir pašā centrā visām, visām stratēģijām, vienalga, vai mēs runājām par transportu, par klimatu, par enerģētiku, vienalga kāda būtu joma. Patērētājiem ir jābūt pašā centrā. Un tieši tas ir uh, mans mandāts komisijā. Katra iniciatīva, kas tiek ierosināta man vai maniem kolēģiem komisijā, katrā ziņā man jāanalizē visa atbildības joma, protams, ievērojot patērētāja intereses. Tas attiec arī uz e-komerciju, uz digitālajiem jautājumiem. Es zinu, ka bija lieli centieni ierobežot e-komerciju tieši attiecībā uz konkrētiem produktiem, ar ideju, lai aizsargātu konkrēts uh, uzņēmums, konkrēts produkts. Un ideja bija tāda, ka varētu nodrošināt konkrētu regulējumu, kas uh, ierobežot patērētāju tiesības. Mēs protestējām pret to, un, kā redzat, šobrīd rezultāts ir tāds, tāds, ka uh, patērētājs to uzskata par pozitīvu attīstību, Un mums, protams, tas ir jāpārbauda visu, ko šajā jomā ir darījuši citi komisāri, lai nodrošinātu, ka arī viņi savā politikā un viņa atbildības jomā uzskata patērētāju par galveno, lai patērētājs būtu centrā. Un tas būs atkarīgs arī no tā, cik es efektīvi varēšu strādāt, un par to es, protams, uzņemos visu atbildību, un es varu jums apliecināt, ka uh, komisāri, visi cenšas sadarboties, visi komisāri apzinās, cik svarīgi ir patērētāja tiesības, un es uzskatu, ka man nav nekādas problēmas šeit bijušas sazināties ar citiem eh, komisāriem un strādāt ar viņiem. Kas attiecas uz šīm kolektīvajām tiesprāvām, tad es vēlos uzsvērt, ka mēs nekādā ziņā neatbalstam ASV izmantotu likumdošanas eh, aktu un tiesisko procesu īstenošanu Eiropā. Katrā ziņā mēs veicam pētījumus, un tad eh, to rezultātu noteikti, es domāju, apliecinās, ka mūsu izvēlētā eh, stratēģija ir pareiza. Gebhards Kunze, es varu jums apgalvot, ka mēs strādājam ļoti daudz pie šī jautājuma. Mēs uzsvēram, ka ir nepieciešams stingri noteikt laika grafiku, kā šis process tiek atrisināts. Un e, es zinu, ka maijs tika minēts kā iespējamais mēnesis, kad uh, tiks paziņot rezultāti, bet eh, varbūt tas būs par mēnesi vēlāk, bet es ceru, ka mēs vairāk vai mazāk iekļausimies grafikā un eh, vis, vismaz vēlākais nākamajā gadā jau varēsim ar praktiskiem priekšlikumiem nākt klajā. Es jums piekrītu, ka šī ir ļoti svarīga joma. Un tas ir tiešām nepieciešams, ja mēs vēlamies, lai patērētājs atkal uzticētos iekšējiem tirgumam. Tālāk eh, attiecībā uz izteikumu, ka patērētāji nav pietiekami pārstāvēti mūsu eh, līmeņa sanāksmēs. Manuprāt, tā īsti nav. Mēs ļoti daudz uzmanību pievēršam patērētājiem. Vakar, piemēram, eh, attiecībā uz aktivitātēm Eh, kur, kurus mēs eh, Vašingtonā eh, veicām, bija tieši risināt transatlantisko dialogu par patērētājiem, patērētāju tiesībām. Un to es labprāt arī īstenoju. Un tas, ko mēs dzirdam no mūsu pārum partneriem, ir ļoti pozitīvi. Par produktu drošumu direktīvu Protams, ka mēs labprāt uzklausīsim jebkuras atsauksmes, kuras jūs saņemat attiecībā uz šo topošo direktīvu, lai tā būtu pēc iespējas stingrāka, jo produktu drošums ir ļoti svarīgs. Iesaistot ASV un Ķīnu šajā procesā, manuprāt, ir ļoti svarīgi. ASV, kā jau es sacīju iepriekš, es tur vēl vakar biju, mēs runājām par šo jautājumu Un es ceru, ka līdz šī gada beigām mums būs noslēgts manis minētais sadarbības līgums attiecībā uz drošumu. Un es jau esmu to minējis, tas dos labumu abām pusēm. Ir ierosinājums arī Kanādu iekļaut šai procesā, un es sacīju, kāpēc nē? Jo vairāk iesaistīto pušu, jo lielāku labumu, uh, mēs visi varam baudīt, aizsargājot mūsu patērētāju tiesības. Jo, ja kaut kas nāk no, eh, no šīs puses, tad, protams, tas palīdzēs arī uzlabot eh, spējas, kas mums ir. Mēs eh, kaut ko konstatējam, ziņojam, viņi rīkojas. Ja viņi kaut ko konstatē, ziņo mums, mēs rīkojamies. Un šāda sadarbība ļoti laba, un Ķīna, protams, arī ir iesaistīta šajā procesā. Viens no jautājumiem, ko es mēģinu risināt, ir eh, skatīties, kā mēs varam kontrolēt kvalitāti uz vietas Ķīnā jau, izcelsmes vietā. Es domāju, mēs visi apzināmies, ka tas nav viegli, tomēr mm, es uzskatu, ka ar mūsu kolēģiem ASV, kur es to vakar apspriedu, mēs varētu tā kopīgi rīkoties sadarbībā ar Ķīnu, runāt ar viņiem, lai pielietotu mums rīcība esošos līdzekļus un nodrošināt to, ka arī viņi izprastu, cik svarīgi ir produkts drošums. Kas attiec uz budžetu, es, protams, uh, apzinos, es desmit gadus esmu Maltā bijis finanšu ministrs, es zinu, cik tas ir svarīgi. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai viss, eh, ko mēs dzirdam par eh, nepieciešamiem projektiem un citām lietām, lai tam visam būtu pietiekams finansējums. Jo savādāk mēs nevaram apmierināties ar viduvējību. Jo finansējums ir nepieciešams ne tikai pilotu projektiem, un mums ir ļoti labi pilotu projekti tie jau diezgan daudz no viņiem labi darbojas. Bet galvenais ir tas, ka mums ir nepieciešams eh, šo kapacitāti stiprināt. Kā jau zināms, viens no lielākajiem kritikas punktiem, un tieši parla parlamentā, ir tas, ka eh, kontrole atpaliek daudzās josmās, daudzos posmos. Uh, Un eh, komisijai jau viegli pateikt, tā nav mūsu atbildība, atbildīgas ir dalība valsts, bet kādēļ tur mēs esam šeit? Mēs šeit esam, lai eh, nodrošinātu tiesību ievērošanu, aizsargātu mūsu iedzīvotājus. Var jau vienkārši pateikt, es neesmu par to atbildīgs, bet es esmu par to atbildīgs, jo man ir gal galā jānodrošina, Eh, tas, ka tur, kur dalība valsts nespēja aizsargāt eh, patērētājs, tur mēs pieslēdzamies un nodrošinam to, ka attiecīgā tirgus uzraudzība notiek, un tā ir adekvāta. Protams, ka uzraudzības trūkumam var būt negatīva ietekme, bet attiecībā uz pārtiks drošumu eh, ir arī attiecībā uz higienas jautājumiem, tirgus uzraudzības pasākumu Tur, protams, ka epidēmijas e, nepazīst nekādu valstu robežas. Līdz ar to tie ir tie jautājumi, kur mums tiešām ir jāstrādā un jāapzinās, ka mēs visi par to esam atbildīgi. Harmonizācija attiecībā uz patērētāju sūdzībām, protams, es uzskatu, ka tas mums dos iespējas daudz ātrāk un straujāk reaģēt uz patērētāju sūdzībām un rīkoties daudz ātrāk Un par medicīniskajām ierīcēm bija uh, komentārs. Galvenās pārmaiņas, kas notiks, būs uh, ģenētiskā testēšanā, tātad jaunajās jomās, uh, daudz rūpīgāk kontrole par šo ierīču izmantošanu. Tas arī viss paldies priekšsēdētāji kungs. Uh, well, John, thank you very much indeed. Paldies, Džon, ka runājāt par tik plašu jautājumu spektru. Tā skaitā daudziem jautājumiem, kas uh, varbūt nav mūsu komitejas kompetencē, bet, protams, ir jūsu portfelī. Un um, kolēģi jau teica, ka jūs ļoti labi esat iestrādājies šajā jomā, esat uh, jau apguvis daudzus tematus un aktīvi strādājat. Uh, Bet es domāju, ka īpaši vajadzētu uzsvērt to, ka tad, kad jūs bijāt šeit uzklausīšanā, tad Gebhārdas kundze uzdev jums jautājumu, lai jūs apliecinātu, ka jūs būsiet patērētāju lielākais aizstāvis, un es domāju, ka jūs tiešām esat pildījuši šo solījumu virknē jautājumu, jūs tiešām tā esat rīkojies. Uh, runājot par veselības jautājumiem, pārtiks nekaitīgumu un citiem aspektiem. Tātad mēs tiešām to augstu novērtējam, jo tieši to mēs arī gribējām panākt. Un mēs zinām, ka uh, jūs vēlties turpmāk arī sadarboties ar mums savā amatā. Paldies par šo pirmo tikšanās reizi. Ar nepacietību gaidām arī nākamās tikšanās reizes, kad mums būs iespēja diskutēt ar jums un sveicu arī jūsu komandas biedrus, tātad komandas dalībniekus šeit. Ar viņiem mums ir arī ļoti labs darba attiecības. Paldies! Čau. Čau. Hi, Joanna. Uh, so, ladies and gentlemen, uh... Dāmas un kungi, pāriesim pie mūsu pēdējā darba kārtības punkta. Es, protams, apzinos, ka mēs esam jau uh, um, apēduši lielu daļu referentam paredzētā laika ar iepriekšējiem jautājumiem, bet es domāju, ka šis jautājums tomēr ir jāizskata, jo šis ir ļoti svarīgs ziņojums šai komitejai, un tas ir izraisījis arī lielu interesi saistībā ar komisijas priekšlikumu Galīkundze un citi komisāri arī šeit ir iesaistīti. Skaidrs, ka mēs nevarēsim uh, pilnvērtīgi izskatīt šo jautājumu šo pēcpusdienu, bet es tomēr uh, gribētu, lai jūs izsakāties par to un arī ēnu referenti deleģējuši cilvēkus runāt par šo ziņojumu. Un um, es domāju, ka šis ziņojums būtu jāskata vēlreiz, kādreiz, kad visi ēnu referenti būs klāt. Un ko es piedāvāju kā laika grafiku 2. jūnijā? Uh, mums Krūsas kundze ieradīsies 2. jūnijā uz šo komiteju sēdi, līdz ar to viņi varēs par to komentēt, bet mēs varētu paredzēt vēl vienu stundu 2. jūnija pēcpusdienā šīm diskusijām, lai visi ēnu referenti varētu ierasties, jo šobrīd grozījuma iesniegšanas termiņš, man tas šķiet pilnīgi nereāls termiņš, ņemot vērā, ka mums nav bijis iespējas par to vēl diskutēt, tas ir 5. mājas. Šis ir pašinstīvs ziņojums, un um, mums nevajadzētu tik ciešus termiņus noteikt. Mm, pilnīgi cita situācija ir Greka uh, kunga ziņojuma sakarā. Nezinu, vai koordinātori piekrīt šim priekšlikumam, vai tā būtu laba ideja, vai jūs vēlaties komentēt? Ja viss tam piekrīt, labi. Mēs labprāt jūs uzklausīsim šo pēcpusdienu, un uh, tad uh, droši vien politisko grupu pārstāvi ziņos saviem ēnu referentiem un varbūt būs kādas eh, pagaidu piezīmes, eh, bet, kā jau teicu, tā kā šis ziņojums ir tik ļoti būtisks, mēs nedrīkstam to izskatīt tādā steigā, bet ar prieku došu jums vārdu, lūdzu. Eh, muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle. Eh... Lielas paldies, priekšsēdētājs. Vēlos jums pateikties par to, ka pagarinājāt termiņu grozījumu iesniegšanai. Man šis termiņš likās ļoti īss, un es domāju, ka šis svarīgs ziņojums, tāpēc ir vajadzīgs laiks. Labdien visiem, kopš esmu referents šim ziņojumam komitejā, kur uh, šis ziņojums. Tātad iekšē tirgus izveida elektroniskās komercijas jomā tiek izstrādāts. Es pagājušos mēnešos nodarbojos ar pārobežu komerciju, un šis ziņojums ir rezultāts dažādām analīzēm. Pastāv elektroniskā komercija. Esmu ticies ar dažādiem iesaistītiem pusēm, patērētā aizsardzības organizācijām un citām personām, kuras darbojas elektroniskās komercijas jomā. Uh, tādējādi konstatēju, kādas problēmas pastāv. Un es konstatēju, ka pastāv daudz problēmu, daudz dažādu problēmu, šķēršļu, kas apgrūtina elektronisko komerciju Eiropas Savienībā un ierobežo to. Tādēļ mums šie šķēršļi ir jālikvidē. Eiropas Savienības stratēģija 2020 ir svarīga. Mums jālūka, jālūkojas, lai elektroniskā komercija ir viens no vadošajiem spēkiem. Internets ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu sasniegt savu mērķi, pilnveidot iekšējo tirgu. Visām iesaistītām pusēm jāsadarbojas, lai likvidētu šķēršļus, jāuzlabo elektroniskās komercija pārobežu sektorā, un šeit mums jārīkojas ļoti izlēmīgi. Viens no svarīgajiem faktoriem, lai sasniegtu mērķi, ir aktīva politika, lai patērētāji un uzņēmumi gūtu labumu no šīs komercijas un var piedāvāt produktus un pakalpojumus, kas kvalitatīvi augstvērtīgi un spēj konkurēt. Šeit runa nav tikai par to, kā pilnveidot iekšējo tirgu elektroniskās komercijas jomā, bet arī papildināt to un pavērst šo jomu plašāk par iekšējo tirgu. Mēs cīnamies pret diskriminācijām un cīnamies par visneaizsargātāko patērētāju tiesībām, īpaši par MVU tiesībām un par mūsu ekonomikas dinamiku. Šai elektroniskai komercijai jābūt pieejamai visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, tādēļ mūsu politikai jābūt efektīvai, kas likvidē visus trūkumus šajā jomā un aizsargā visus iesaistītos. Mums ir nepieciešams regulas dažādās jomās. Protams, mums ir jāveicina arī esošo normu īstenošanu un ievērošanu šajā jomā. Kā jau teicu, 17. martā bija pirmā dalīšanās ar pārdomām. Mums ir nepieciešams Eiropas iekšējais tirgus, kas ir stiprs, stiprs, kas arī uz ārpusi ir konkurētspējīgs. Eiropai ir jābūt Eiropas normām, kas veicina ekonomiskos darbības, to starp internetā. Uh, gan Eiropas Savienības iekšpusē, gan ārpusē. Mums ir nepieciešama Eiropas norma ne tikai Eiropā, bet gan tādai, kas ir konkrēti spējīga visā pasaulē. Tādēļ ir nepieciešams noskaidrot visus neskaidros jautājumus un novērst visus šķēršļus. 21. gadsimta pasaules ekonomika saskars ar daudziem izaicinājumiem. Tas mums jāņem vērā, mums jārīkojas globāli, ir jaunas tehnoloģijas. Un tas var novest pie rūpnieciskas indus, tehnoloģiskas revolūcijas. Mēs šādiem izaicinājumus varam uzņemties tikai tad, ja novērsīsim šķēršļus. Tādēļ digitālā ekonomika ir ārkārtīgi svarīga. Ir seši punkti, ar ko mums jānodarbojas, lai uzlabotu elektronisko komerciju Eiropā. Un uz to es arī koncentrējos savā ziņojumā. Proti, lietotāju piekļuva Eiropā ir jāuzlabo. Patērētājiem jānodrošina kvalitatīvi augstvērtīgu piekļuvi internetam, tādēļ jā, jāpalielina internetu lietotāju skaits. Tīklam jākļūst arī ātrākam Eiropas Savienības dalību valstīs un tajos reģionos, kur vēl nav labs interneta piekļūs risinājums. Runājot par eh, tiešaises tīklu, tirgu, ir tā, ka ir dažādi pakalpojumu sniedzēji dažādās valstīs un reģionos, un dažviet nav pieejami šādi pakalpojumi, vai arī uzņēmēji atsakās pārdot zināmas produktus zināmam patērētājiem, ir svarīgi, lai pakalpojuma direktīvas 20. tā panta otrais punkts tiek piemērots un īstenots, kur ir aizliegta jeb kāda diskriminācija attiecībā uz geogrāfisko stāvokli. Normu sašķelšana patērētāja aizsardzības jomā tā ir jānovērš. Mums ir jauna patērētāja aizsardzības direktīva, un tas ir solis uz priekšu. Uh, ne tikai attiecībā uz līgumiem, bet arī runājot par to, kā tiek risināts problēmas starp patērētājiem un uh, pārdevējiem. Ir svarīgi stiprināt patērētāju uzticību, kad viņi iepērkās internetā, jo daudzi, daudziem ir bail iepirkties internetā, un tam ir dažādi iemesli. Lai stiprinātu patērētāju uzticību, ir jāīsteno dažādi pasākumi. Pirmkārt, jāizveido Eiropas uh, uzticības zīme, simbols. Internets ir jākontrolē labāk, ir nepieciešams īstenot informatīvas kampaņas, lai patērētāji apzinātos savas tiesības. Lai viņi justos droši maksājot internetā. Turklāt jāaizsargā arī patērētāju personas dati ir jāīsteno iniciatīvas, lai radītu stimulus uzņēmumiem pārdot savus produktus internetā. Daudz uzņēmumu to nevēlas, jo ir problēmas, kas viņiem jārisina. Ir dažādas eh, noteikumi, dažādi noteikumi, dažādas nodevas, nodokļi. Un tas viss atšķirās atkarībā no dalību valsts. Tas noved pie tā, ka tieši mazumtirgotājiem situācija uh, rada lielas izmaksas un ir ļoti kompleksa. Tādēļ nepieciešams normas, kas īpaši mazumtirkotājiem sniedz iespēju pārdot savus produktus internetā, piemēram, pievienotās vērtības nodoklis, maksāšanas mehānismi tiešsaistē. Banku un pasta nodevas Eiropas Savienībā ir jāharmonizē, jāatrod praktiski risinājumi dažādām prasībām, ka arī intelektuālā īpašuma tiesības, jā, arī reklāma jāregulē internetā visā Eiropā. Turklāt jāizmanto mehānismi, lai risinātu konflikts starp pircējiem pārdevējiem. Ir nepieciešams arī nodrošināt mazgatīgo aizsardzību internetā. Šeit mums ir nepieciešama mehānismi, kas aizsargā mazgatīgos tostarp no pornogrāfijas, ir jāīsteno informatīvas kampaņas uh, vecākiem skolotājiem un audzinātājiem, lai šīs personas apzinātos, kāda ir viņu atbildība, tad, ja viņu bērni izmanto internetu. Un noslēgumā Vēlos pateikties IMCO sekretariātam par labo sadarbību, par viņu pieejamību un par viņu atbalstu. Vēlos pateikties arī visiem tiem, kas mūs ir atbalstījuši, kas ir iesnieguši priekšlikumus un kas ir atbalstījuši mūsu pēdējo mēnešu sēdēs. Priecājos jau uz jūsu komentāriem, un priekšlikumiem. Arī no komisijas puses, kur šeit tiek pārstāvēta, un arī citu priekšlikumiem. Es esmu pārliecināts, ka tādējādi diskusija tiks tikai papildināta. Paldies! Well, thank you very much indeed for... Paldies! Arijas kungs par ļoti visaptvarošu ietvaru. Man vajadzēja pieminēt arī to, ka, um, manu, ja nemaldos, ir divas komitejas, kas sniedz atzinumus par uh, šiem, par šo ziņojumu ITRE komiteja ir viena no tām, un šis garākais termiņš noteikti būs par labu arī šīm komitejām. Sevičkungs, jūs vēlējāties runāt. Vai jūs esat viens no atzinuma sastādītājiem no kādas citas komitejas? Ja nemaldos, tad tas tā ir. Sveicu jūs šajā. Nē, jūs tomēr tas aizstājies arī mūsu komitejā, bet eh, ļoti labprāt došu jums vārdu izteikties diskusijās. Paldies, priekšsādētāji. Es zinu, ka ir jau vēls, tāpēc es eh, neizteikšos pārāk īsi. Vai jūs varat uh, klausīties tulkojumu? Vai jūs varētu iz tātad eh, izmantot citu mikrofonu, lai jūs būtu kadrā. parasti mēs sēžam kreisajā pusē. Mūsu politiskajai grupai tipiski ir sēdēt kreisajā pusē. Yes, I know. In some sense, I, I, I recognize this as a sort of discrimination, but... Daži to varētu uzskatīt par diskrimināciju, bet nu, lai nu kā. Tagad jūs pilnībā esat redzams uz ekrāna, saka priekšādātais. Pretējā gadījumā mēs jūs neredzējām ekrānā. Vai jūs tagad esat apmierināts? Uh, Nezinu, vai jūs gribat man redzēt ekrānā vai nē, bet no nu, es pārsēdos. Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, šeit mēs runājam par jautājumu, kas ir ļoti interesants, jo mēs šobrīd esam liecinieki uh, tādai kā revolūcijai. Kaut kas tāds ir noticis uh, ļoti retvēsturē. vēsturē Tātad neesmu speciālists, bet mēs uh, piedzīvojam revolūciju veidā, kā tiek pirkti produkti, un uh, patērētāju aktivitā, aktivitāte un apetīte tiešām ir pieaugusi. Un tad tā parasti ir, ja ir interesanti temati, tad pietrūkst informācijas, ja mēs esam um, entuziastiski, ja mums kaut kas ļoti interesē, tad parasti mums pietrūkst zināšanu par šo jautājumu, un tas attiec arī uz e-komerciju. Izlasīju šo ziņojumu, un es domāju, ka ir uh, zināmi slazdi, kuros mēs šeit tā kā iekrītam, runājot par vienkāršošanu. 100 miljārdi eiro tas ir šī tirgus potenciāls, bet nevajadzētu iekrist šajos slazdos. Uh, Uh, ja jūs nopērkat leduskapi uh, tiešsaistes veiklā, tas nozīmē, ka jūs nepirksiet uh, leduskapi parastajā veikalā. Tātad, ja mēs iegūstam šo tirgu um, e-komercijas jomā, tad kaut kur citur ir zaudējumi. To vajadzētu apzināties. Uh, jo mēs taču šeit strādājam ar cilvēkiem, kas reāli darbojas šajā tiešniecības vidē. Mēs nedrīkstam aizrauties ar šo pārlieka entuziastisko pieeju. Pāris komentāri par kaut ko, kas šeit noteikti būtu jāiekļauj un kas nav pie, piemērot iekļauts vai pilnībā arī izlaist. Pirmkārt, mēs, ja mēs runājam par eh, atvērtu komerciju, tādu tirzniecību Eiropas Savienībā, tad tas ir kā uh, paradoks. Tur, kur uh, tirzniecībai būtu jābūt tiešām atvērtai, tur tā ir uh, slēgta, jo pret dažiem daudziem patērētājiem ir diskriminācija. Mēs direktīvā sakām, ka uh, dir, eh, diskriminācija ir aizliegta, bet es kā eh, cilvēks, kuram ir polijas kredītkarte, es nevaru nopirkt produktus uh, Lielbritānijas e-veikalā, jo šo kredītkarti uh, neatzīst šis uh, internetu veikals. Tā tad ir ļoti labi šādas jaukas idejas uh, proklamēt, bet mums ir jāatcerās, ka diskriminācija ir jānovērš, ja mēs tiešām vēlamies izmantot e-komercijas potenciālu. Uh, Tad dažādas garantijas, eh, iespējas sūdzēties, vērsties eh, tiesā, tas arī ir būtisks jautājums šeit, un referents pamatoti saka, ka patērētājiem joprojām nav pietiekams uzticības šāda veida eh, pirkšanas metodēs, proti, ja viņi nevar aptaustīt šo te produktu. Mums ir jāveicina šīs pārdošanas un pirkšanas veids, īstenojot kampaņu, bet mums ir arī jāsaka, ka patērētājiem ir pilns tiesību klāsts. Prieta, proti, ja patērētājs nopērk leduskapi vai veļas mašīnu eh, tieši saistas veikalā, tad viņam ir tieši tāda pati garantija, ka viņš var to dot apakaļ vai salabot, ja tā nedarbojas. Tātad šī veļas mašīna vai leduskaps eh, daži cilvēki uh, tiešām ir nobijušies, viņi baidās pirkt kaut ko internetā, jo viņi domā, ka tad viņiem atvedīs šo leduskapi, un tad, ja tas nedarbosies, eh, ko tad viņš darīs? Tad labāk cilvēks aiziet uz parastu veikalu. Eh, referents min um, pārdevēju uzticamību, veikalu uzticamību šo uh, uzticamību var veidot tradicionālā veidā, kā to veikala dara, Un to pašu mēs varam darīt e-komercijas jomā. Tie, kas pārdod internetā preces, viņiem ir jāiegūst zināma uh, patērētāja uzticība. Jo, ja tas tā nebūs, tad uh, patērētājiem trūks uh, motivācijas izmantot internetu veikalus. Ja mēs izveidojam ļoti skaidru strīdu izšķiršanas sistēmu, tad pirkšana un pārdošana internetā būs veiksmīgi. Tātad mums ir jāparedz kaut kādas ārpusties strīdu izšķiršanas iespējas, bez tās nekas neizdosies. Es zinu, ka ir šāds mehānisms, tad, kad tiek risināti jautājumu par domēnu vārdu īpašumtiesībām internetā. Es neesmu eksperts, Es nezinu, kā tas darbojas, bet varbūt to varētu paplašināt vispārīgāk uz šo te pirkšanu pārdošanu internetā. Paldies par uh, jūsu uh, izteikumiem, un jums ir taisnība atgādinot mums, ka e-komercija ir daļa no visa tirgus. Un uh, iekšējā tirgus pabeigšana e-komercijas jomā ir arī vispār iekšējā tirgus pabeigšanas uzdevums. Štīlers Štēlērs kundze gribēja izteikties, bet es gribētu uzklausīt arī komisijas pārstāvi, bet labprāt uzklausītu arī viņu īsumā. Jūs varbūt varētu izteikties īsi, jo mums būs vēl cits iespējas izteikties. Okay, um, yeah. uh, right. well, that's fine, then. Labi. Manuprāt, jums ir pašā izvēles iespējas. Es vēlējos dot vārdu komisijai, vai jums varējāt arī izteikti šobrīd, jeb atlikt to uz nākamo sēdi. Es zinu, ka Gebhards kundze arī vēlas izteikties ēnu referentu vārdā. Varbūt tad sāksim ar jums, un pēc tam arī Štailers kundze, un ja pēc tam mēra kungs no komisijas to eh, vēl atradīs laiku. Tātad, kurš tad sāks? Katrīna, lūdzu. Jā, es pavisam īsi. E, paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Tika apskatīts par to, kā e-komercija īsti attīstījās, un e, kolēģis runāja par leduskapju pirkšanu. Daudz vairāk cilvēku šobrīd iegādājās e, dāvana Ziemassvētkos internetā Un, nu, principā, tas, cik veiksmīgi caur Amazon tiek tirgotas dāvans, nozīmē to, ka grāmatu veikala man tūmā, eh, principā, bankrutēju uz tā rēķina. Un, principā, tas, ka mēs eh, internetā eh, iegādājamies preces, tā ir viena lieta, ja veikals kāds piedāvā tās pašas preces arī internetā, ja, ja tas ir pilnīgi atsevišķi bizness. Un, ja mēs runājam šeit par eh, patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu, tad mums ir jānodrošina tas, ka cilvēki, lai cilvēki iegādājoties preci internetā, netiktu apkrāpti. Un, eh, manuprāt, eh, šeit ir ļoti daudz iespēju, un es vēlos pateikties referentiem un arī tiem, kas izteica komentārus. Paldies! Jā, danke schön, ich höre Franz. Lielas paldies! Es tikko dzirdēju franču valodu un es runāšu franciski. Mans kolēģis man ir atstājis savus piezīmes franču valodā. Nu, es neteikšu visu to, ko viņš ir pierakstījis, jo tās ir divas cieši aprakstītas lapas. Taču tā kā viņš viss ir uzrakstījis, vēlos izcelt pāris punktus arī, es, kas man šķiet svarīgi. Vēlos pateikties par šo svarīgo tekstu kurā ir parādīts uh, gan problēmas, gan šī instrumenta priekšrocības iekšējā tirgus pilnveidošanai. Un pirmais iespējas ir tāds, ka jūs ņemāt vērā veselu virkni jautājumu, kas ir ļoti svarīgi, kas ir jāuzsver, kas ir ļoti pozitīvi, taču ir pāris jautājumu, kur ir zināms problēmas, par kurām ir jādiskutē. Piemēram, jūsu izvēlētā paradigma, proti, ka 500 miljonu patērētāju Eiropas Savienībā ir svarīgi efektīvai iekšējā tirgus darbībai. Es jums piekrītu. Taču patiesībā es jums nepiekrītu, jo patiesībā iekšējais tirgus tā kalpo pilsoņiem. To vajadzētu noformulēt citādāk. Šeit arī ir daudz atsaucas uz uh, Redingas kundzes priekšlikumiem. Nu, šeit ir liela jautājuma zīme, varbūt par, mums par to ir jādiskutē. Tad 14. punkts. Šeit vai tiešām ir nepieciešams šajā jomā pieņemt tik daudz regulu. Un 19. punkts, vai tiešām ir nepieciešams darīt vēl daudz ko vairāk patērētāju aizsardzībai. Varbūt, ka ir citas iespējas kā noregulēt šo jautājumu. Tad uh, um, maksājumu tiešsaistē šis jautājums noteikti vēl jāplūko. Sīvčekungs arī par to runā, tas ir svarīgi. 26. punkts. Subsīdija programmas izveide. Mans kolēģis un es domāju, ka tas nebūtu efektīvs līdzeklis, labāk būtu uh, izveidot e-komerciju ar ļoti skaidriem, caurskatāmiem noteikumiem attiecībā uz PVN, intelektuālo īpašumu, bankas un pasta nodevām ar uh, līdzvērtīgām precēm, uh, cenām. Tie bija galvenie punkti, ko mans kolēģis vēlējās uh, paust. Protams, bija vēl daudz citi jautājumi, taču es vēlējos izteikties īsi. Mēs uzskatām, ka jūsu izteiktais uh, pamats diskusijām ir labs pamats, un mēs esam gatavi ar jums sadarboties. Paldies! Good. Uh, thank you very much. And... Labi, paldies! Šobrīd mums ir pavisam maz laiks, atliec varbūt mērkungam dosim iespēju izteikties, kā tas viss virzas uz priekšu. Es zinu, ka komisijai ir vairākas interesantas iniciatīvas. Uh, it īpaši attiecībā uz piegādātāju ķēdes jautājumu, un šeit mums arī kolēģis strādā pie šī jautājuma. Es zinu, kas varbūt ir mazliet ārpus viņa kompetences, bet es zinu, ka komisija pagājušo nedēļā pieņēma priekšlikumu eh, par eh, regulējumu eh, izplatīšanas jomā, un parlamentam nav bijusi iespēja diskutēt par šo jautājumu manuprāt, tā ir vaina mūsu kolēģiem jāuzņemās ekonomikas komitejā. Viņi uzskatījuši, acīm redzot, ka tas ir tikai tādā abstraktā veidā pārunājums. Varbūt to varētu iekļaut tādā plašākā kontekstā un e, izcelt tos galvenos punktus, ko jūs vēlaties pieņemt, e, pieminēt šeit, kā tas viss virzīsies. Paldies, es izteikšos īsi jo man ir grūti eh, komentēt eh, kaut ko labāku eh, par komisāru Dalī, kurš ļoti labi atbildēja uz Arijas kunga jautājumu. Protams, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi, un mēs komisijā šobrīd domājam, intensīvi domājam par šiem jautājumiem. Un parlamenta ziņojums noteikti būs ļoti labs ieguldījums komisijas veiktajā darbā šogad kad mēs strādājam tieši pie e-komercijas jautājumiem. Paldies! Jā, jūs tik tiešām apbrīnojam lakoniski spējāt izteikties, un mēs noteikti tādēļ aicināsim jūs arvien biežāk šeit. Labi, detalizētu laika grafiku mēs noteiksim pēc 2. jūnija, un noteikti pārcelsim balsošanu uz septembri. Uh, Um, septembrī mums divas, uh, divas sesijas paredzētas ir līdz ar to. Darīsim to tad. Pirms tam gan vēl vārds Arijas kungam. Sivičkungs, vai jūs esat referents uh, arī atzinumam no cits komitejas? Nē skaidrs, jūs esat šeit eh, tādēļ, ka esat aizstājies šajā komitejā. Es vienkārši cerēju, ka jūs varbūt esat nu, cits komitejas eh, referents, tagad esmu vīlies. Vai šeit ir kāds, kurš ir referents citai komitejai? Eh, eh, bueno, muchas gracias, presidente. Eh, entiendo por lo que. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Jūs teicāt, ka grozījuma iesniegšanas datums būs 2. jūnijas, vai tā ir? Nē, mums ir nepieciešams noteikti jaunu termiņu grozījumiem, bet uh, es domāju, ka mēs 2. jūnijā rīkosim stundu apspriedē par jūsu ziņojumu un eh, Krūzes kundze piedalīsies. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Jums būs iespēja sasaistīt šīs lietas kopā. Un tad Džons strādās ar jums kopā, un jums būs iespējams eh, sadalīt eh, šo darbu un tālāk jau noteikt termiņu grozījumu iesniegšanai kaut kad vēlāk jūnijā, un tad varēsim to septembra sesijā izskatīt. Tas, manuprāt, būs labs atbalsts jūsu darbam, un tad mēs varēsim arī sadarboties citām komitejām. Eh, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlos visiem pateikties par izteiktiem komentāriem. Protams, ka es visu pierakstīju, ko jūs teicāt. Termiņš tika pagarināts lai mēs diskutētu par šo ziņojumu, un es domāju, ka tas ir arī nepieciešams. Tad es vēlos arī pārdomāt jūsu izteiktos priekšlikumus, kurus noteikti ņemšu vērā. Un tas arī viss, ko vēlējos teikt priekšsēdētā. Paldies! Well, thank you very much indeed. Paldies jums par to. Es domāju, mēs visi tiešām gūsim e, ļoti labs rezultāts no tā, ka mēs atvēlēsim pienācīgu laiku tam. Labi, ar to arī mēs šodien beidzam mūsu darbu. Paldies tiem, kas piedalījās. Un atgādinājums jums, ka mums ir paredzēts 10. maijā no, 5, no 3, 15 līdz 18.30 e, nākamā sanāksme. Un pēc tam pilnā sanāksme būs 2. un 3. jūnijā kur, kā jau es minēju, mums vajag divas e, sesijas, un e, Krūzes kundze arī ieradīsies. Paldies jums vēlreiz par jūsu piedalīšanos, ar to arī beidzam šodien darbu. Paldies!